Uh, good morning. I think we may as well uh, start. Labrīt, mēs varētu sākt mūsu sanāksmi un uzreiz skatīsim pirmo darbkārtības punktu. Sieviešu nabadzības izpausmas Eiropas Savienībā. Diemžēl Gabriela Cīmera nevar uh, uh, ierasties šorīt un Tomas Handels runās viņas vietā. Jā, divi kolēģi. Jā, dargie kolēģi, es uh, gribētu Vispirms atvainoties Gabijas Cimērs vietā, viņa īslaicīgi nevar ierasties. Viņa gribēja pateikties uh, visiem, kas iesniedz uh, grozījumus uh, šim ziņojumam. Un um, tas pierāda arī to, ka sadarbība starp nodarbinātības un sieviešu tiesību komiteju ir pacēlta jaunā līmenī. Vispirms vajadzētu atcerēties, ka balstoties uz vienošanos starp nodarbinātības un sieviešu komiteju priekšsēdētājiem, tika panākta tad vienošanās, kura nosaka, ka Emplu savā darbā pievēršas tikai uh, nabadzības vispārīgiem aspektiem, kamēr uh, sieviešu tiesību komiteja pievēršas uh, konkrētiem sieviešu nabadzības aspektiem. Un balstoties uz šo vienošanos iepriekšējā koordinātāra sanāksmē, 43 grozījumi tika pasludināti par nepieļaujamiem. Un um, Cimers kundze lūdz tos, kuri vēl to nav izdarījuši, šos te grozījumus atsaukt, kas ir atzīst par nepieņemamiem, un iesniegt tos no jauna sieviešu tiesību komitejā. Uh, 9. decembris varētu būt tas datums, kad tas tiks izskatīts FEM komitejā. Tas to visu atvieglotu, un uh, sekretariāts ir nosūtījis deputātiem attiecīgi informāciju. Visumā ir jākonstatē par šo tematu, ka uh, šeit nav nekādu domstarpību, uh, sagatavojot šo ziņojumu, un Tiešām liels vairākums bija viensprāts par nabadzības apkarošanu, īpaši par bērnu nabadzības apkarošanu. Cimeras kundze šobrīd strādā pie kompromisiem, un viņa, neskatoties uz to, ka viņai uh, nav iespējams ierasties, tomēr uh, cer, uh, tātad gatavojas tos nosūtīt ēnu referentiem. Uh, un viņa cer panākt vienošanos par kompromisiem vēl šonadēļ. Balsojumu sarakstam jātiek nosūtītam deputātam jau 3. novembrī, un balsojums ir paredzēts 9. novembrī. Ar pavisam nedaudziem grozījumiem eh, referente nav eh, viens prāts, tos tā nevar atbalstīt. Eh, tas ir viens grozījums, 22. grozījums pret SF budžeta palielināšanu. 34. grozījums, kura mērķis ir eh, bērnu nabadzību izsvītrot no šī atzinuma. 42. grozījums, eh, kas eh, apšauba trīs dažādus nabadzības indikātorus 2020. gada stratēģijā un tos grib izsvītrot. Un 51. grozījums, kur ir runa par piekto pāntu, uh, Un tas grib svītrot piekto pantu, kur ir runa par sociālās politikas pozitīvo lomu. Tātad šos grozījumus Cimers kundze nevar atbalstīt. Vēl trīs citus grozījumus, kas ir 52. Maisners kundzes grozījums, um, vismaz otro daļu Tātad pirmo daļu, kas atsaucas uz grozījumu par darba tirgus politiku, tos viņa centīsies iekļaut kompromisā, un arī 35. un 38. grozījumu viņa mēģinās iekļaut kompromisā, kur ir runa par bērnu nabadzību. Tātad tos viņa iekļaus kompromisā, lai šo te mērķi samazinātu bērnu nabadzību uz puslēs 2012. gadam saglabātu. Paldies! Paldies, Maisners kundz, lūdzu. Jā, vielen dank, Frau. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Žēl, ka Cimers kundze šodien nevar ierasties, bet viņas vārdā jau šis tas tika teikts. Visā visumā mēs visi esam viensprāts, ka ba sieviešu nabadzības jomā mums jācenšas to apkarot, tas ir skaidrs. Un grozījumi gandrīz visi iet vienā virzienā, ar dažiem izņēmumiem un tie tika arī nosaukti. Manuprāt, bija nedaudz sarežģīts šis jautājums, jo tad, kad mēs iesniedzām grozījumus, mēs nezinājām par šo vienošanos, un es debatēs uh, biju klāt, tātad es nezināju, ka mēs nevaram lietot vārdu sievietes. Un ir uh, grūti uh, Uh, sniegt atzinumu par uh, ziņojumu, kas vēl neeksistē, tātad tas bija diezgan sarežģīti. Un tika arī teikts, ka nedrīkst runāt par bērnu nabadzību, un tagad tomēr to drīkst darīt. Tas mums, kā ēnu referentiem, apgrūtina uh, mūsu darbu. Es uh, divos no saviem grozījumiem izvītroju vārdu sieviete, un tad šie grozījumi bija pieņemami. Tas diezgan jocīgi, jo šis ziņojums taču ir par sieviešu nabadzību. Uh, Bet visā citādi ir skaidrs, ka jāmēģina rast kompromisi, jo daudzi grozījumi attiec uz vienu un to pašu pantu. Un manos grozījumos uh, ir jau, ka tas tiks iekļauts. Uh, es uh, ne tikai kritizēju to, kas ir vērojams sieviešu nabadzības uh, ziņā, bet uh, ir svarīgi mēģināt rast arī risinājums pozitīvi raugoties nākotnē. 35. grozījums par to tik teikts, ka tas būs kompromisā iekļauts. Vācijā svarīgi runājot par eh, nabadzību, runāt par nabadzības spirāles eh, pārtraukšanu. Es nezinu, vai to tā citās valodās var nosaukt, eh, bet Vācijā tas tā ir, jo faktiski tas tā ir Vācijā. Un, piemēram, ja bērns pieaug, es atvainojos, piedzimst ģimenē, kur ir nabadzīga, uh, kurā neviens nestrādā, kad ir 10% ģimenes Eiropā, tad tā var būt tāda spirāle, kas uh, sāsina šī bērna situāciju, un tāpēc vajadzētu mēģināt pārtraukt šo negatīvo attīstību. Un es tagad ar nepacietību gaidīšu kompromisu priekšlikumus un turmākās debats. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, un vispārīgi runājot, vēlos sacīt, ka es nedomāju, ka no mano biedru puses varētu būt kāda problēma saistībā ar grozījumiem un lai rastu kompromisu šo grozījumu sakarā, jo bez jebkādām šaubām līdzīgs ir saturs un mēs varētu rast konsensu par vienotu tekstu. Pirms es atcaucos uz grozījumiem, kas man šķiet pretrunīgāk, es gribētu paust savu neizpratni saistībā ar deklarāciju par atsevišķu grozījumu nepieņemamību, e, kurus mēs varam iesniegt tikai FEM komitejā. Es negribu šobrīd e, apšaubīt e, prezidentūras kompetenci, taču es nesaprotu, pie kādiem kritērijiem uh, Eh, notiek pieturēšanās, ir tīpaši 27., 30., 104., 109., 70., 74. grupas. Es izvēlējos tos grozījumus, kas tik tiešām runā par darba tiesībām, eh, par nedrošiem darba līgumiem, un es nesaprotu, kāpēc Eh, jācaucas uz eh, terminu sievieti un kāpēc mēs nebūtu kompetenti tad, eh, tad kad mēs nevaram runāt par nodarbinātām sievietēm. Es domāju, ka šeit ir runa par nodarbinātību bet nu labi, pieņemsim priekšsēdētāju lēmumu un gribēju tikai e, paust savu e, neapmierinātību. Tālāk par grozījumiem, kas vieš lielākas šaubas, vai vismaz es domāju, ka šeit būtu jāpanāk vienošanās. Es atsaukšos uz e, pirmo paragrāfu otro punktu par Eiropas sociālo fondu. Es domāju, ka būtu ļoti noderīgi nonākt pie vienošanās šeit un es atbalstītu. Thank you to, ka tiek palielināts eh, dotācijas no fonda vienmēr, kad tas tiek izmantots, lai celtu konkurētspēju un citas, citus pasākumus šajā virzienā, bet nevis kā sēgumu sociālajai nodrošināšanai, kam ir citi instrumenti paredzēti. Tāpat arī nevar atbalstīt grozījumu 53, Un par 61. runājot, iespējams, tulkojuma dēļ es ļoti labi neizprotu tā jēgu. Bet paļaujos uz to, ka mēs varam nonākt pie vienošanās. E, tā šis ir svarīgs ziņojums, un esam pārliecināti, ka mēs nonāksim pie labā, pareiza teksta. Paldies! Un pirms Es aicinu citus runātājus, vēlos paskaidrot. Esmu informēta, ka visiem referentiem eh, tika paskaidrota kom, eh, komiteja kompetence par pastiprināto sadarbību. Katrai komiteja ir jāpieturas pie savas kompetences jomas, un tas ietilpst reglamenta 50. Eh, noteikumā. Attiecīgiem priekšsēdētājiem ir jāidentificē tās jomas, kas ietilpst viņu ekskluzīvajā kompetencē. Tādējādi par to ir vienojušies komiteja priekšsēdētāji konsultācijās ar referentiem. Un tāpēc ļoti daudzi grozījumi nav pieņemti. Morāna Šarķie kundze lūdzu. Es gribēju tikai par šo punktu priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu, par to faktu, ka referente e, tika informēta par katras eh, komitejas eh, kompetenci jomu. Un, manuprāt, ir ļoti interesanti tas, ka mūsu priekšsēdētāji varēja uz to atsaukties savukārt tajā pašā sēdē. Viņa pieļāva kā vienu no tematiem 2011. darbā Eh, vislabvēlīgākās eh, Eiropietas eh, statusu, kas attiecas, klauzulu, kas attiecas tieši uz sievietēm. Tas nozīmē tieši tajā pašā koordinācijas sēdē mums bija principāla pozīcija pret visu, kas attiecas grozījumu, uz grozījumiem ar vārdu sieviete. Un no otras puses tieši šajā pašā sēdē tika pieņemta da, tēma darbam par Eh, eh, sievietes situāciju ar vislabvēlīgākās Eiropietas statusu. Ir pozīciju atšķirības no vienas un tās pašas personas puses un vienā eh, un tajā pašā sēdē, kas nav izskaidrojama. Otrakārt, un tagad es atļaušos tāpēc, kā par šo punktu es gribēju izteikties nekavējoties pēc jums, bet varbūt Tā, tas ir arī mans runas laiks, kur es biju lūgusi. Bet tagad kopumā par šo noraidījumu. Jā, es došu jums runas laiku tāds, kad mēs runāsim, tiksim galā reglamentu jautājumu. Tikai gribu paskaidrot vēlreiz, ka tā nav pastiprinātā sadarbība. Ir panākt vienošanās Un es aicināšu Beres skundzi paskaidrot eh, šo punktu, par kuru jūs pieminēt koordinatoru sanāksmē. Diemžēl es tur pati nebiju klāt un eh, nevaru paskaidrot, par ko jūs runājat. Bet eh, pār šo ziņojumu tā nav pastiprinātā sadarbība. For, uh... Ir pastiprinātā sadarbība un pār vienlīdzīgu iespēju politiku līdztiesību vīriešiem un sievietēm attiecībās darba tirgu un izturēšanos darbā. Tas ir pilnīgi. E, tā ir pilnīgi skaidri FEM komitejas atbildība. Tā izlēma sieviešu tiesību komiteju un e, mūsu komiteju priekšsēdētāji. Un tagad atkal runas, runātājs saraksts. Rotovs kundze, Noren Šārķie vispirms jūs bijāt pirmā. Mēs domājām, es vienkārši domāju, ka jūs izsakāties par, par, par reglamentu jautājumu, bet labi divas reizes. Wonderful. Vispirms. Es vispirms eh, eh, Serkas kunga reglamenta jautājums. Jā, priekšsēdētāji, arī es gribētu paust savu neizpratni par to, ka tas netiec tikai uz šodienas sēdi, bet ļoti bieži mūsu komitejas sēdēs ir E, otršķirīgi posteņi saist, un situācijas saistība e, atšķirībā no citām komitejām, un ir jomas, kuras mēs neskatām, un tāpēc es nesaprotu pārāk labi, kādā veidā nodarbinātības e, komitejas kompetences, kas ir pilnīgi skaidrs par nodarbinātību, sociālo integrāciju, tiek skatīts citās komitejās, jo šeit ir runa par sievietēm, par nepilngadīgajiem. Darba tirgus jautājumu skata šī komiteja, un sociālās iekļaušanas jautājumi ir šīs komitejas kompetencija. Tāpēc gribētu lūgt paskatīt ne tikai par šo konkrēto gadījumu, bet par citiem. Vajadzētu sniegt plašāku atsaucu šiem jautājumiem. Un noslēgumā ir pilnīgi skaidrs, ka 50. pants nosaka pastiprinātu sadarbību starp e, komitejām, bet tik vienai savas kompetences ietvaros. Jā, es saprotu šo, e, šo jautājumu un es jums piekrītu. Es arī nevarēju saprast, e, kāpēc, kāpēc mēs, mēs esam šajā situācijā, bet šis jautājums tika skatīts priekšsēdētāja konferencē un mums nav pārāk daudz laika pirms balsojuma, tāpēc lūdzu, uh, lai gan šis ir ļoti svarīgs reglamenta jautājums. Eh, man ir, jums jāslās mikrofons, jo tas aiziet pārāk ilgi, ļoti ātri. Eh, es runāšu ļoti ātri. Pirmais punkts ir, eh, ka tie tiesība akti un, un, un, un tas, ko jūs skaidrojat, ir, attiecās uz uh, likumdošanas attiecībām. Uh, un es domāju, ka mēs nezinājām, ka nevajadzēja nekādā gadījumā ietvert vārdu sievietes grozījumos, jo citādi uh, tas grozījums tiks nosūtīts uz FEM, uh, eh, jo uh, tikai tāpēc, ka tur ir vārds sievietes iekšā. Otrais punkts. Es gribētu pievērst uz jūsu uzmanību 27, 45 un 54 grozījumiem, kas šādā, eh, šo iemeslu dēļ ir paziņot par nepieņemamiem, es domāju, ka tie tiešām pašos dziļumos piedar pie uh, nodarbinātības tēmas, tik tiešām, un es uh, prasu, lai tas lūdzu, lai tas tiktu pārskatīts vēlreiz uh, par, uh, par šo uh, punktu pieņemamību. Un es gribētu Grunīkundas un savā vārdā arī uh, pie, uh, piesaistīt jūsu uzmanību 71. grozījumam, jo tas atsaucas uz minimālajiem ienākumiem, kas nav ticis pieņemts. Tad, tad 71. Eh, grozījums uzmanieties, mēs nepiekrītam, un eh, kas attiecas eh, uz ESF, e tad ir 223, 26 grozījumi, kur ir eh, skaidri uzrakstīts vai domāts, ka mēs esam eh, par ESF samazināšanu, un tas absolūti nav pieņemams. Eh, tādā ziņojumā par gan, gan, gan pašos pamatos, gan arī sociālās koēzijas mērķu gaismā. Un es gribētu pievērst jūsu uzmanību 80. grozījumam, kas nosūta, kas, kas, kur ir runa par subsidiaritāti kas attiecas par pieņemamību vai ne attiecībā uz šiem grozījumiem. Es gribētu lūgt balsojumu, lai zinātu, kurš šeit ir ar mieru uh, un piekrīt tam, lai mēs nosītīt, nosūtītu uh, FAM uh, komisijā atpakaļ tos, kas ir pasludināti par nepieņemamiem. Thank you. Mrs. Iotova, please. Paldies, Jotavs kundze, nākošais runātājs. Jotavs kundze, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlētos tālāk komentēt šo tēmu, jo es nevaru piekrist tam veidām, kā šis temats tiek saistīts ar nabadzību un sievietēm. Es nepiekrītu, jo mēs runājam par nabadzību sieviešu vidē Eiropas Savienībā, kas ir dokumenta temats. Tādējādi mums ir jāsadala divi temati, kas būtu skatām roku rokām. Jūs sacījāt, ka mums tiek sacīts, ka komiteja strādā šajos virzienos, savukārt ēna referents apgalvo, ka nav saņemta šāda vēstule, un mūsu koordinātērs protestēja e, pret to pirms kādu brīžu. Es varu viņu tikai atbalstīt, jo, manuprāt, tas, ko mēs darām šajā sakarā, ir bez jebkādas jēgas, ja mēs nerunājam par sievietēm. Es paužu nožēlu par to, ka Cimers kundzes nav klāt, jo viņa runā par grozījumiem, ko, ko viņa um, neatzīst, kas ir, eh, kas tiek atzīt par nepieņemamiem. Un es nesaprotu, sociālisti ir pret 22. grozījumu, jo mēs runājam par Eiropas Savienības budžetu un tādu. Mēs sakam, ka mums nav vajadzīga nauda ar kuru varētu apkarot nabadzību sieviešu vidū. Tas nav normāli. Es domāju, ka 22., 3. un 5. atvainojiet, 26. grozījumi varētu būt eh, salikti kopā kompromisā, kas regulētu sociālā fonda izdevumus. Es nezinu, ko jūs, kolēģi, domājat, taču mums būtu jāliek eh, kolēģa priekšlikums uz balsošanu un neraugoties uz noteiktajiem termiņiem, es domāju, ka mums vajadzētu atkārtot debats. Es nevaru piekrist šāda veida sadarbībai. Konjos kundze lūdzu nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka sieviešu nabadzības seja. Ja lielā mērā ir nabadzības seja kopumā. Ir daudz vairāk nabadzīgas sieviešu nekā vīriešu. Visas vienvecāku ģimenes, šķirtenes ietilps šajā nabadzību grupā. Ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu jāskat šajā komitejā - pensiju tiesības sievietēm. Uh, E, tie pūliņi, kas ir jāpieliek, lai sievietes e, paliktu darba tirgū, lai varētu pienācīgi aprūpēt bērnus, minimālais e, ienākums tām, kuras nevar strādā, un esmu iesniegus dažus grozījumus šajā sakarā. Par nepieņemamību es domāju, ka daži grozījumi tika Es atsevišķi grozījumi tika pārāk strauji novērtēt kā neietilpstoši mūsu kompetencē. Bet kopējais mērķis visam parlamentam ir sagatavot maksimāli labu ziņojumu. Un e, dzirdot Cerkas kungu apgalvojam, ka nodarbinātības komiteja darbības eh, dažkārt pārklājas ar citām, un tas apgrūtina tā, eh, to darbību, viņam pilnīgi taisnība. Es esmu koordinators sieviešu tiesību komitejā, un arī vēl vairāk deputāti no šīs komitejas ietilpst sieviešu tiesību komitejā. Mēs varam to izmantot, un es. Uh, ar lielu prieku iesniegtu vairākus grozījumus šeit. Un sieviešu tiesību komitejā, ja, ta, ja tas tur ir pieņems, arī vairāk grozījumi no tautas partijas puses. Es eh, tik tiešām atbalstu daudzas labās lietas, kas ir jāiekļauj ziņojumā, Un mums jāvienojas, vai tās tiek iesniegt šeit, vai sieviešu tiesību komitejā, tas nav tik būtiski, ja tas palīdz sagatavot mums labu ziņojumu. Sērkas kungs, es eh, varētu piekrist jums visos šajos punktos. Tas, eh, neietilpst manas kā priekšsēdētāja aizvietotāja kompetencijas, bet es skatīšu šo jautājumu ar Beres kundzi. Viņa skatīšu šo jautājumu ar sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētāju referentu par konkrēti par grozījumu nepieņemamību es eh, pieņemu šo jautājumu zināšanai un skatīšu kopā ar viņu, lai pirms balsojuma mēs varētu tos pārskatīt, jo es lielā mērā jums eh, piekrītu. Es zinu, ka no sekretariāta tika saņemts paziņojums, ka tā ir stingra, strikta kompetence, bet atkal šo jautājumu mēs skatīsim ar Beres kundzi, lai varētu nodrošināt to, ka eh, vēlreiz nepieņemamības jautājums tiktu pārskatīts. Un tagad Cerkas kungs lūdzu. Es nelūdzu vārdu, bet piekrītu jūsu interpretācijai. Es domāju, ka virziens ir skaidrs un pirms balsojuma ir jālūdz skaidrojumi. Paldies. Asājas uh, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man liels prieks, ka jūs piekritāt skatīt šo jautājumu koordinātoru sanāksmē. Uh, lai zinātu, ko mums tagad darīt. Mēs visi saņēmām šo ēpastu, e un es arī esmu viena no tiem, kas bija ļoti pārsteigta par šo te grozījumu dalīšanu. Un es īsti nevarēju saprast, kur šeit ir robeža. Es atstāju trīs grozījumus, kas bija ļoti līdzīgi, un tad man uh, tad, tad es iesniedzu trīs grozījumus, kas bija ļoti līdzīgi, bet man vienu lika atsaukt. Uh, bet eh, jā, es tad atbildēju, ka es varu atsaukt šo vienu grozījumu, bet eh, šajā situācijā kāds ir jūsu padoms, ko mums tagad darīt, vai mums vēlreiz sūtīt ēpastu, sakot, ka mēs atsaucam mūsu atsaukumu vai kā. Kad būs koordinatora sanāksme, kā, mēs, kā mums tagad rīkoties? Vienkārši atbildēšu. Visi grozījums tiks skatīti atkārtoti, un mēs jūs uh, pēc iespējas drīzāk informēsim par to, vai lēmums ir mainīts. Un tik daudz cilvēku ir pacēluši šo jautājumu, un uh, man ir tieši tāda pat sajūta kā jums, ka mums ir vēlreiz jāskata katrs atsevišķais grozījums un jālemj, vai šos uh, grozījumus var pieņemt novadarbinātības komitejā un mēs pēc iespējas drīzāk informēsim visus, kas ir iesnieguši grozījumus par to, vai situācija ir mainījusies. Tomas Mānis lūdzu. Pavisam īsi. Man ir prieks, ka mēs uh, debatējam uh, visi vienā virzienā. Mēs nevēlamies, lai mums būtu jāstrādā tik ierobežot, ka vārdu sievietes var lietot tikai sieviešu komiteju. Tas pats būtu ar kultūru. Uh, kultūras komitejā ir arī jauniešu temats, tad mēs nedrīkstētu runāt vairs par jauniešiem, kaut kad runa ir par jauniešu bezdarbu, kas taču ietek, iederētos mūsu komitejā. 11. Uh, novembrī sāksies Vācijā karnevāls, bet man te tā izskatās, ka tas ir sācies pāragri šeit, tā tad ir viena iespēja tikai uh, grozījumi ir uh, jāiesniedz visās iespējamajās komitejās, uh, Protams, kaut kur tie būs nepieņemami, bet nu nekas. Tātad es tiešām priecātos, eh, ja mēs varētu labāk sadarboties. Eh, pastiprinātā sadarbība tas arī ir ļoti labi. Līza, tu skaidri pateici, ka tu gribi aktīvi šeit strādāt, bet šī te lielā pozīcija ir diezgan skaidra, mums ir vajadzīga rakstiska atbilde. Jā, jūs to saņemsiet, mēs nodrošināsim to, ka par to tiek runāts. Figurēdo konsults. E Muito obrigada. E eu, tal como a colega Cornelissen. Paldies. Tieši tāpat kā Kornelisen kundze. Esmu koordinātori vairākās grupās, kas e, ietilst arī sieviešu tiesību komitejā un arī šajā komitejā. Mēs zinām, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un ir skaidrs, ka cilvēku, e, sieviešu tiesību komitejai ir jādara zināma savu pozīciju un ir ļoti nozīmīgi, lai pastāvētu pastiprināta sadarbība. Sieviešu tiesību komiteja arī neuzskata. Un es domāju, ka šo um, Bauers kundze um, šo viedokli pa, pauda, kura ir koordinātors sieviešu tiesību komitejā, ja es nemaldos. Un Es domāju, ka mums nav nodoma aizliegt, lai nodarbinātības komiteja varētu strādāt pie šī jautājuma, tīpaši tāpēc, ka saturs ir būtisks šim ziņojumam, atsaucoties uz sieviešu nabadzību šajā ziņojumā, tās apkarošanu. Es uzskatu, ka ir jāparedz pietiekam daudz elastības nodarbinātības komitejā, lai varētu koriģēt un pielāgot šo principu. Un es piekrītu, ka šajā gadījumā tiktu iekļauti priekšlikumi, kurus formulēja mūsu biedri no nodarbinātības komiteja, lai atsauktos uz šo un risinātu šo sieviešu nabadzības problēmu, neatkarīgi no sieviešu tiesību komitejā paveiktā. Un es ceru, ka tas, kurš strādā pie šī ziņojuma, būs ar pietiekam daudz veselā saprāta, lai varētu skaidri nodalīt un pieņemt atsevišķos grozījumus un nepieļaut to pārklāšanos. Es uzskatu, ka tas būtu vispareizākais lēmums, ko varētu pieņemt un ir vienkārši jāpiemēro veselais saprāts un nav jāpieļau komisēju cīņas. Edita Bauer, lūdzu. Thank you so much. Paldies. Nu Situācija ir nedaudz dīvaina. Attiecībā uz tiem tematiem, kur pārklājas, runājot par komiteju atbildību, mēs parasti lietojam šo pastiprināto sadarbību. Un tā ir, ka pastiprinātā sadarbība vienmēr norit gludi. Uh, Eh, tādos gadījumos kā šis, kad ir neiespējami skaidri nodalīt nodarbinātības un sieviešu komiteju kompetences, bet nekad eh, sešu gadu laikā neesmu redzējis šādu praksi, ka viena komiteja izlēmj nosūtīt atpakaļ citai komitejai tās grozījumus. Man šķiet, ka šajā gadījumā uh, šī te dalījuma līnija ir e, ļoti elastīga un nav skaidri iespējams precīzi šeit to visu nodalīt. Un tāpēc man šķiet, ka ir vajadzīgas vairāka labās gribas, lai šo jautājumu atrisinātu, un ne, nevajadzētu tur strīdēties. Uh... Paldies! Nu, vairāk neviens negrib izteikties. Gribēju tikai pateikt, ka. Ā, ah, jā, lūdzu, Gerings kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs man aizmirsāt. Jā, gribēju pateikt tikai pāris lietas, bet uh, nevis par grozījumiem. Esmu pārsteigta, ka šeit nekas nav teikts par uh, spēcīgākas ekonomikas veidošanu, lai apkarotu uh, da, nabadzību. Aktīvs uh, darba tirgus ir aktīvs ekonomikas uh, uh, rezultāts, un sievietes nedzīvo uh, vakumā, bet gan tajā pašā pasaulē, tāpēc, uh, lai apkarotu sieviešu nabadzību un arī vispār nabadzību, ir svarīgi nodrošināt, lai būtu darba vietas, ka ekonomika attīstās un ka šīs darba vietas ir pieejamas sievietēm. Tātad ņemot vairāk, ka mēs nerunāsim par to, kā mēs uh, varētu apkarot nabadzību šajā te ļoti acīm redzējāmajā veidā, tad mēs runāsim par bezdarba un nabadzības slogu samazināšanu. Tāpēc es ieteicu dažus grozījumus, kas piemin subsidiātāts principu, jo šīs pasākumi ir jāveic dalībvalstu līmenī. Es gribētu minēt savu 22. grozījumu, kas ir radījis zinām ažiotāžu. Uh, Varbūt tāpēc, ka es eh, piedāvāju nepalielināt Eiropas sociālā fonda līdzekļus, no kurienes nāk šī nauda. Tās nāk, tā nāk no dalībvalstīm, no palielināt budžetu. Un kā jau es teicu, es domāju, ka labāk atstāt līdzekļus dalībvalstīm, lai tās varētu uh, cīnīties par šīm lietām savās valstīs. Uh, Un es arī iebilstu pret šo te vārdu būtiski, ka būtiski būtu jāpalielina sociālais viens. Ko tas nozīmē? Manuprāt, eh, tas ir pilnīgi attālināts no realitātes. Ja jūs balsotisiet par to, ka kaut kas uh, ir jāpalielina būtiski, tad vismaz pasakiet par cik. Un nevar uh, saņemt taču atbalstu tādam vispārīgam formulējumam, Eh, būtiski. Tas nozīmē, ka jūs dzīvojat pilnīgi citā pasaulē, nekā es dzīvoju. Un gribēju pieminēt savu 51 eh, grozījumu, kurš uh, dzēš visu piekto pāntu, un to es arī iesniedzu, pamatojoties uz to, ka nav nekāda pierādījuma, ka sociālā politika uh, varētu mazināt uh, ekonomikas situācijas lejupslīdi. Tātad tas var mazināt cilvēku ciešanas recesijā, bet tas nevar vājināt recesiju, kas ir teikts piektajā punktā, un tāpēc gribētu tos dzēst. Paldies! 9. novembris būs datums, kad būs uh, pieņemšana nodarbinātības komitejā, tāpēc jūs varētu šīs nedēļas laikā vēl saņemt atbildi par šiem te grozījumiem. Gribētu arī lūgt visus uh, kontaktēties ar savus grupas vadītājiem uh, un uh, lai viņi runātu par situāciju priekšsādātāju konferencē, jo viņi runā par šiem jautājumiem. Es runāšu arī par to ar Beres skundzi, un jūs varētu runāt ar savu grupu priekšsādātājiem. Tas būtu tiešām noderīgi mums. 9. novembris tā tad būs tā diena, kad mēs pieņemsim šo atzinumu komitejā. Back to Mr. Ham. Tagad Hendel kungs. Jā, uz... Jā es uh, uzmanīgi sekoju diskusijām, es to visu pierakstīju un informēšu arī Cimers kundzi par debatēm šeit komitejā, lai viņi to var ņemt vērā savā nākamajā darbā. Paldies! Right, thank you very much. Paldies! Un tagad nākamais darbkārtības punkts, kas ir balsojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Būs kopīgs balsojums par visiem septiņiem punktiem, par to vienojās darba grupa, un es zinu, ka te nav nekāda iebilduma no politiskajām grupām. Un būtu tiešām vērtīgi, ja mēs varētu izmantot savas balsošanas kartes. Lūdzu, sakiet, ja jums nav līdz balsošanas karte. Balsosim par visām septiņām vēstulēm kopā. Sākam balsot! Joprojām balsojam. Uh, the vote is closed. Beidzam balsot. So it's uh, 34 in favor. 34 pār, 2 pret, neviens nav atturējies. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā punkta ja es to varētu atrast atbilstīgu, noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošana. Un referente Omen Roitens kundze vēl nav ieradusies. Tātad mēs paņemsim īsu pārtraukumu dažas minūtes, kamēr gaidām Omen Roitens kundze. Ieņemiet lūdzu vietas. Almers Roitēnis kundze ir klāts, un mēs tagad varētu sākt skatīt šo darba kārtības punktu par atbilstīgu, noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu. Lūdzu visus ieņemt vietas, un es eh, došu vārdu Almers Roitēnis kundzei. Dank u zeer, eh, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze. Eh, mums šodien ir runa par zaļo grāmatu, eh, kurā ir runa par direktīvu, kas vēl padomē ir bloķēta. Šī direktīva ir par mobilitāti un arī par uh, pensijas tiesību ieguvi un tās nosacījumiem un uh, eh, pensiju schēmu uh, eh, dzīvot spēju. Uh, Priekšsēdētājs kundze, man ir bijusi iespēja diskutēt ar daudziem ekspertiem, un man ļoti palīdzēja Jans Vandervelde un uh, citi sekretā, sekretariāta locekļi. Un pēc Eh, šīm konsultācijām un pirms dot šo ziņojumu tulkošanā es mēģinu atbildēt uz zinām skaitu jautājumu. Un tā atbilde, ko es cenšos dot, tā nevar būt kā risinājums, un es to labi saprotu eh, attiecībā uz problēmām, kas patreiz pastāv. Taču eh, šis teksts vēlas ieskicēt nākotnes perspektīvas, izējot no šodienas problēmām. Es ceru, ka tad, kad šis ziņojums tiks uzrakstīts un iztulkots, es varēšu uh, iera, uh, ka man izdosies kopā ar ēnu uh, referentiem uh, nonākt pie uh, teksta, kurš mums ļaus uh, izstrādāt uh, atbilstošu vīziju. Uh, ko tas nozīmē? Priekšsēdētājs kundze, tas nozīmē, ka es kā ziņotā, kā referente centīšos ieturēt eh, vienotu līniju. Es nevēlētos, lai mēs uh, liktu kompromisu uz kompromisu šeit tekstā. Nē, es vēlētos, lai mēs pieņemtu uh, vienotu loģisku uh, saskaņotu pozīciju un lai tas pēc tam būtu pa, pamatā, pa pamatu parlamentu pozīcijai šajā jautājumā. Pirmais jautājums, uz kuru būtu jāatbild. Uh, vai ir nepieciešams, lai Eiropas es, eh, es, eh, Savienība spriestu par uh, pensiju sistēmu. Es domāju, ka pensiju sistēma Eiropai ir svarīga. Ja mēs uh, padomājam kaut vai par uh, stabilitātes un izaugsmas paktu. Pensijas, sistēma, uh, pensijas sistēmām ir iespējams iespējas uz budžetu, uz dažādu valstu valsts kasi. Tā tad ir nepieciešama atbildi no Eiropas puses. Tas nenozīmē, ka Eiropa var izdarīt visu vai visu noteikti. Nē, tā nav. Taču Eiropa var vismaz dot padomus par nākotnes konfigurāciju šai pensiju sistēmai. Un mēs zinām, ka pašlaik ir tāda apgriezta piramīda radusies. Citiem vārdiem sakot, ir arvien mazāk jauniešu, kuri uh, pienesīs uh, līdzekļus šai pensijas sistēmai. Tagad ir sistēma pay as you go, kā saka. Ir arvien vairāk uh, neaktīvu cilvēku attiecībā pret aktīviem cilvēkiem. Un tas rada problēmu piedāvā jaunieši arvien eh, vēlāk un vēlāk ieiet darba tirgū. Tad, tad viņi var mazāk pienest eh, šai nākotnes pensiju, pensiju izveidēji. Tad, tad, un eh, vecums, kad pensionējas vairumā pensiju, vairumā valstu ir zemāks nekā oficiālais pensionēšanās vecums. Un tas rada problēmu jo cilvēka dzīves ilgums ir ļoti pagarinājies, un tas ir jākonstatē. Jo labāk jūs teiksiet. Taču ir milzīga starpība arī ar dažādām dalību valstīm. Tad, tad jūs redzat, ka visi šie faktori un parametri liek mums atrast uh, dzīvotspējīgu, uh, atbilstīgu, noturīgu sistē, uh, atbildi. Mēs vienmēr esam teikuši, ka atbilstīgs tas nozīmē vismaz 60% no vidējiem ienākumiem. Es negribētu iet pa šo ceļu, jo es uzskatu, ka pašām dalību valstīm ir jānosaka, kas būtu tas atbilstīgais pensijas līmenis. Ne jau Eiropai ir jānosaka šis uh, atbilstīgais līmenis. Es domāju, ka pensiju adekvātais līmenis ir jānosaka balstoties uz uh, visiem trim uh, pīlāriem, uh, kas pastāv šai jomā. Un tagad pāriesim pie iedzīviem noturīgums un drošība pensiju sistēmas kontekstā. Ir atsevišķas dalība valstis, kurās ir pirmais un otrais pīlārs, kas attiecas uz jaunajām dalību valstīm, tad otrais pīlārs nav patiešām īsts pīlārs. Man ir bijusi iespēja pašai konstatēt, ka bieži pirmā un otrā pīlāra sistēma, kas, ko kādreiz uzspieda Pasaules eh, banka, lai šīs valsts finansētu, lai viņām finansiāli palīdzētu. Tad, tad mēs tagad pamanām, ka šajās valstīs Eh, ir lielas grūtības finansēt eh, pirmo un otro pīlāru, ko drīzāk varētu saukt par pirmo A un pirmo B pīlāru. Pirmais pīlārs ir sistēma pay as you go. Uh, ir veidojis uzkrājums, un uh, tad, kad jūs dodaties pensijā, jūs to izmantojat. Bet dažās valstīs ir tik lielas problēmas, kā piemēram Ungārijā, ka tas, ko jūs esat iekonom, iekonomējuši budžeta problēmu dēļ, jau ir ticis iztērēts lai uh, samaksātu likumā paredzētos tās pensijas tagad. Tad, tad ir noteikti jāatrod eh, šādām valstīm arī piemērota izēja. Vēl daudzas citas dalību valstis. Tajās ir ļoti labi strukturēts pirmais pīlārs, uh, uh, ar simtiem miljārdu, kas, kas ir tikuši iekonomēti pirmajā pīlārā fondos, bet mēs redzam, ka otrais pīlārs uh, ir grūtībās. Kāpēc? Tāpēc, ka vērtspapīru un akciju uh, tirgus neienes tik daudz, uh, kā mēs to domājām. Tā ir viena problēma. Otra problēma ir arvien vairāk cilvēku, kura mūža ilgums ir arvien ilgāks. Un tad šī rentes izmaksā, izmaksāšanas uh, ilgums perspektīvais uh, palielinās un rodās spiediens šai jomā. Mēs ļoti daudz esam strādājuši ar uh, ekonomisko lietu komiteju un mums ir jāpievēršas maksājumu direktīvai Jūs eh, sakat, ka tā ir ekonomiskā lieta komitejas uh, prerogatīva, bet uh, kas attiecas uz pensiju sistēmas drošību un arī uzraudzību, uh, investīciju fondu, pensiju investīciju fondu uzraudzību. Es zinu, ka sociālajiem partneriem nepatīk tas, bet tad, tad mums ir jāvar piedalīties šais debatēs. Šī uzraudzība ir nepieciešama. Kāpēc? Mēs nevaram pieņemt, ka šie fondi, eh, varbūt tā nav realitāte, bet eh, ka viņi ir tikai eh, vienas valsts robežās. Nē, ja tiek investēts visā Eiropā, tad, tad ir jāuzmana, kas notiek visā Eiropā. Kad mēs prezidents kundz runājam, priekšsēdētājs kundz runājam par pensijām. Jaunieši ir maz ieinteresēti, viņi nedomā šajā perspektīvā. Vārds pensija viņiem neko nenozīmē, viņi neko daudz nezina no pensijas sistēmas. Es domāju, ka uh, ir jā, jāpieliek pūles informācijas kampaņu izveidošanai. Un tur arī ir ieteikumi uh, jāizveido. Lūk, tātad pēc sociālo partneru uzklausīšanas uh, es uh, priecātos par me, uh, precīzākiem jautājumiem. Paldies, tagad došu vārdu sociālajiem partneriem. Varētu būt septiņas minūtes katrai organizācijai. Vispirms Rebeka Smita no Business Europe. Thank you very much, Chair. And, and... Paldies priekšsādātājiem, paldies Nodarbinātības komitejai iespēju šeit ierasties un stāstīt mūsu viedokli par zaļo grāmatu. Business Europe tagad uh, pabeidz savu atzinumu par uh, zaļo grāmatu. Mēs drīz to varēsim info, izsūtīt arī komitejas deputātiem, bet sniegšu jums eh, galvenos punktus mūsu reakcijā. Uh, ņemot vērā, ka daudz laika nav. Pirmkārt, es gribētu izteikt dažus komentārus par uh, būtībā trim jomām. Pirmkārt, ka ir vajadzīgs reformas dalība valstīs, pensiju sistēmās, dažādi pasākumi jau ir veikti, bet mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi vēl papildus pasākumi no dalību valstu puses, lai nodrošinātu pensiju sistēmu ilgtspējību, un Eiropas Savienībai vajadzētu iedrošināt dalību valstu šajā virzienā rīkoties. Protams, ka šie pasākumi uh, ir arī daļa no pasākumiem uh, kopumā, lai samazinātu valsts parādu un nodrošinātu valsts finanšu ilgspējību. Uh, otrkārt, gribētu izteikt dažus komentārus par uh, papildus reformu nepieciešamību darba tirgu. Kā darba devēji mēs atzīstam tiešām, ka jāreformē ja pensijas sistēmas, un uh, mēs gribam arī, lai uh, cilvēki strādātu ilgāk, uh, vai lai viņi būtu ilgāk darba tirgu, un lai to panāktu, ir vajadzīga darba tirgu pasākumi, lai dalību valstīs uh, uzņēmumi varētu radīt darba vietas un lai tās būtu pieejams arī vecākatgājumu darbiniekiem. Un tad dažus komentārus gribētu izteikt par to, kas ir otra daļa zaļajā grāmatā, proti par uh, privātajām un uzņēmumu pensijām. Runājot par uh, reformām Mūsuprāt, svarīgākajai prioritātēm Eiropas Savienības eh, līmenī vajadzētu būt iedrošināt eh, dalībvalsts reformas, lai nodrošinātu savu pensiju sistēmu ilgspējību. Ja politikas nemainīsies dalībvalstīs, tad uh, šī te uh, līmeņa saglabāšana nebūs iespējama pensiju sistēmās, ņemot vērā, ka ir pieaudzis vidējais dzīves ilgums. Risinājums ir nodrošināt, lai vairāk tir, darba tirgu būtu darb, darbņēmēji un lai viņi ilgāk strādātu. Piekrītam, ko teica referente, mēs nedomājam, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uh, Eh, definēt, kas ir pienācīga pensija. To vajadzētu definēt uh, eh, dalībvalstu līmenī, un uh, eh, SAO pēdējie skaiti, skaitļi rāda, ka obligātās pensijas pēdējos gados ir um, apmēram 70% bijuši no uh, cilvēkiem, kas saņēma vidēju algu, un 80% no cilvēkiem, kas saņēma zemes algas, un tā ir svarīga statistika, kas jāpatur prātā. Uh, Eiropas Savienība vajadzētu turpināt atbalstīt eh, dalību valsts, kā tā to ir darījis pēdējos mēnešos gados, eh, lai atgrieztos pie veselībām, veselīgām valsts finansēm. Tas ir ļoti svarīgi ilgtermiņā. Komisija ir nākus klajā ar eh, prognozēm šajā jomā, un tās prognozes rāda, ka uh, vidējie izdevumi, kas ir saistīti ar uh, vecumu, pieaugs par vairāk kā 4% līdz 2060. Gadajam. gadam. Tātad dažās valstīs šis pieaugums varētu būt pat līdz pat 7%, tāpēc vajadzētu tiešām uzlabot valsts finanšu situāciju. Runājot par darba tirgu reformu, par ilgāku strādāšanu. SAO arī uh, ir atklājuši, ka vīrieši uh, vidēji pavad 24 gadus uh, pensijā. Un uh, tas ir lielāks uh, gadu skaits nekā tas bija 70. gados, un tas ir tikai normāli, ka cilvēki paliktu darba tirgu ilgāk. Otra iespēja, protams, ir um, um sniegt mazākus uh, pabalstus uh, pensijā vai arī lielākas iemaksas paredzēt, bet mēs uh, nedomājam, ka uh, tas ir pienācīgs risinājums un uh, ka uh, pensiju vecuma uh, palielināšana dalībvalstīs arī būtu pienācīgs risinājums. Dalībvalstīm ir jāveic papildu pasākumi. Viena lieta ir palielināt pensionēšanās vecumu, bet uh, otra lieta ir panākt to, ka cilvēki tiešām pensionējas um, lielākā vecumā, tas ir uh, cits jautājums, kas arī ir jāpanāk nacionālā kontekstā. Mēs kā darba devēji atzīstam, ka darba tirgus pasākumi ir ļoti svarīgi, jo projām ir apmēram 10% bezdarbs Eiropas Savienībā un īpaši pay as you go uh, sistēmās ir liels spiediens. Mēs uzskatām, ka darba iespējām ir jāpastāv darba tirgu, un lai tas tā būtu, uh, darba tirgum ir jādarbojas efektīvi un jābūt pietiekam elastīgam. Ir virkne piemēru, kā uh, var uh, padarīt elastīgākas pensionēšanās schēmas dalību valstīs, un arī nepilnas slodzes darbs šeit ir nozīmīgs. Tagad par arotpensijām. Pirmkārt, kas attiecas uz uh, JOPA direktīvu, mēs nedomājam, ka šīs direktīvas pārskatīšana šobrīd ir piemērota, ka tas būtu īstais brīdis, ir arī uh, pārobežu uh, gadījumi, lietas, uh, bet mēs esam redzējuši dažas lietas, kur šī direktīva ir nostrādājusi. Eiropas komisija uh, vairāk kārt eh, jau ir eh, šajā kontekstā izteikusies un eh, gatavoju šo direktīvu pārskatīt, bet mēs neuzskatām, ka tas ir piemēroti, jo dažādas organizācijas vēl nav rēģējušas uz zaļo grāmatu un komisijai vajadzētu nogaidīt šīs reakcijas pirms pārskatīt šo direktīvu. Par mobilitātes jautājumu, protams, ka Business Europe piekrīt, ka ir svarīgi veicināt mobilitāti darba tirgu Un eh, tas ir svarīgi, lai reaģētu uz globalizāciju un nodrošinātu Eiropas Savienības izaugsmu. Protams, ka darba tirgiem tāpēc ir jābūt dinamiskiem. Un tomēr um, pierāda, pieredze rāda, ka eh, vajadzētu eh, runāt arī par pensiju sistēmām šeit mobilitātes kontekstā. Zaļā grāmata pauž dažas idejas, kā uzlabot mobilitāti visā Eiropas Savienībā, runājot par arotpensijām, un EU tracking servis ir viena no lietām, kas tiek piedāvāts, un manuprāt, tas ir diezgan ambiciozi, runājot par to, ka uh, sistēmas ir ļoti atšķirīgas dalībvalstīs, bet varbūt Eiropas Savienībai. Bet ir arī priekšlikums, kas tiek izteikts no Montī ziņojuma par eh, to, ka varētu izveidot 28. Eh, arotpensiju režīmu, mums eh, ir būtu svarīgi, lai šie 27 režīmi netiktu vājināti, ja šo ideju pārņemtu. Uh, Mēs arī nezinām īsti, kā tas varētu praksē darboties, bet eh, šo jautājumu var skatīt, vai tiešām ir pieprasījums eh, šādai sistēmai un kā tā varētu darboties. Ir jāpiedāvā arī, protams, eh, adekvāts pensijas. Protams, bieži vien E, pensiju paketi ir daļa no koplīguma bet es domāju, ka pensiju sistēmā šis pilārs būtu jāskat pozitīvi. Protams, līdzsvars starp dažādiem pensiju e, sistēmas e, pilāriem ir jautājums par koliem dalībvalstis, bet dažādot e, pensiju ienākuma avots varētu palīdzēt nodrošināt noturīgāku pensiju un sadalīt uz atbildību starp attiecīgo personu uzņēmumu un valdību. Mēs Domājam, ka ir jāveido jauni noteikumi un regulējumi, un ir pilnīgi skaidrs, ka riski pastāv pilnīgi visos pilāros, ir tīpaši tad, kad eh, bezdarba līmenis ir sasniedzis augstu līmeni, un mums nevajadzētu par šiem jautājumiem aizmirst. Runājot par specifiskiem jautājumiem, es detalizētu tos nestāstīšu, jo mums nav pietiekami daudz laika, bet eh, atsevišķas jomas, ko piedāvā komisija eh, turpmākiem regulējumiem pensijām, piemēram, papildus maksātspējas notiekumus, mēs nedomājam, ka šoreiz eh, būtu attiecīgi to skatīt tad, kad mēs uzskatām, ka at, pensiju fondi darbojas atšķirīgi no uh, apdrošināšanas eh, kompānijām. Un mums eh, eh, arguments par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem abām šām uzņēmumu grupām nebūtu derīgs arguments. Tāpat arī es gribētu mm, noslēgumā norādīt to, kā to, cik nozīmīga E, ir informētība dalībvalstīm, ir iespējams, ka pietrūks zināšana un nepietiekami tiek informēti pilsoņi ne tikai par pensiju sistēmu, bet arī, lai saprastu, kādas viņiem ir izvēles, kādas ir pensiju tiesības un kāds ir uz e, pensijas vecumā saņemamo ienākumu uh, Eh, liktajām cerībām. Šie, šie jautājumi ir jādara nacionālā līmenī, taču mēs domājam, ka Eiropas Savienībām arī būtu sava loma šeit, lai varētu mudināt strādājušos domāt par savām pensiju sistēmām, bet informācija šeit ir jāsniedz vienkāršā veidā. Bet ir svarīgi arī tas, lai uh, dalībvalstis skaidrotu uh, nepieciešamību pēc pasākumiem un lai varētu nodrošināt sabiedrības pieeja informācijai. Paldies, un tagad es ar prieku atbildēšu uz jautājumiem un sniegšu vairāk informāciju par eh, šo eh, problēmu. Paldies, nākošais runātājs Sandri eh, Lodel no ETUK, jeb Arotbiedrību konfederācijas. Paldies, priekšsēdētāji! Merci. Paldies, priekšsēdētāji, kundze. Paldies arī komitejai eh, par sociālo partneru uzaicināšanu, lai noklausītos viņu viedokli un konkrēti Eiropas arotbiedrību konfederāciju, ko es te pārstāvu. Es neiedziļināšos tehniskajās detaļās, eh, ļoti tehniskās atbildēs uz eh, komisijas jautājumiem. Es tikai gribētu izteikt dažas piezīmes. Es precizēju arī, ka tas, ko es šodien te saku, ir ticis apstiprināts Eiropas Arotbiedrību konfederācijā, jo mūsu izpildu komiteja uh, mūsu uh, lēmumu pieņemšanas instance un tā pieņēma uh, tos punktus, ko es jums šodien te izklāstīšu. Ja jūs to vēlaties. Pirmais punkts, pie kuras gribētu apstāties konfederācijas vārdā, ir par debati par demogrāfiju. Protams, pastāv eh, dažkārt par laimi pastāv eh, šī iedzīvotāja novecošanās. Tas ir fakts, bet tas nav pilnīgi jauns fakts, jūs jau to zinājāt. Un pretēji tam, ko mēs varētu domāt, dalība valsts negaidīja līdz vakardienai, lai uh, pārveidot savus pensiju režīmus. Pakāpeniski tika veikts izmaiņas visās valstīs. Taču šis iedzīvotāji novecošanās, šī iedzīvotāja novecošanās nav arī pārspīlējama. Galvenokārt ir jāņem vērā arī cita attiecība, kas ir ļoti svarīga mūsu pensiju režīmiem. Tas, tā ir attiecība pret, ar dek ekonomisko atkarību. Tas nozīmē, cik sieviešu, vīriešu, jaunu, mazāk jaunu strādā, kāda ir viņu nodarbinātības kvalitāte un viņu darbalgu kvalitāte. Jo sociālās aizsardzības uh, schēmu uh, finansējums un konkrēti arī pensijas schēmu finansējums uh, ļoti lielā mērā tiek nodrošināts uh, ar šo darbu un šiem ienākumiem. No turie, tieši tāpēc mēs arī šajās debatēs prioritizējam eh, nodarbinātības un augu kvalitāti, jo tas ir eh, noteicošais finanšu motors šajā jomā. Tāpat laikā Uh, nevar noteikt darbu ar dekrētu. Ne, nepietiek, ja mēs pasakam jāstrādā vairāk un ilgāk. Vajag, lai arī šis darbs būtu. Un tātad šeit ir dubulta atbildība. Darba devēju, protams, jo darbs tā ir arī viņa atbildība, bet arī dalību valstu atbildība. Un konkrēti viņu Uh, attīstības politikā un teritorija iekār, labiekārtošanas politikā, ja jums nav transporta, dzīves uh, vietu, mājokļu, uh, izglītības sistēmas, tad, protams, ir ļoti grūti un tas negatīvi ietekmē nodarbinātību un pieejamību, darba pieejamību. Vēl viena problēma, kas ir saistīta ar to visu. Uh, nav tik svarīgi pagarināt pensijas vecumu, Jo ko tas šodien nozīmē? Šodien nozīmē, ka tas tiek, ve, tiek veikts kā transfers no pensiju schēmām uz bezdarba pabalstu schēmām, bet tas neko nedod gala rezultātā. Tikai ir a, nedaudz vairāk cilvēku, e, kas, kas ir bezdarbā un kas saņem bezdarbnieku pabalstu. Barcelonas e, samitā tika norādīts pirms desmit gadiem, Un joprojām tas tā ir, ka ir jāsakrīt reālajam darba izbeigšanas vecumam ar likumā paredzēto. Tātad pirmkārt ir šī pirmā pāreja jānodrošina. Un tas ir ļoti svarīgs elements. Otrais punkts, pie kuras gribētu ātri apstāties. ir uh, saistīts ar likumdošanu, ar jauno tiesību aktu radīšanu. Uh, Eiropas arotbiedrība konfederācija. Uh, viņai kā apvienībai nav tādas kompetences. Ah, savien, savienībai nav, nav kompetence uh, iejaukties uh, pensiju sistēmā. Savienībai nav jā, jānosaka uh, Uh, kāds Eiropā būs pensiju vecums, kā valstīm ir jāorganizē savas pensiju sistēmas, un Eiropai nav jānosaka, kā valstīm tas jāfinansē. Tas ir skaidri. Taču uh, profesionālo pensiju uh, schēmās privāto Eiropas uh, Savienībai, uh, kā viņi daudzkārt ir parādījusi, ir uh, citas kompetences un viņa tās ir pierādījusi, ka eh, viņa uh, eh, 98. gadā pieņēma 49. Eh, direktīvu par uh, tiesību saglabāšanu strādājošiem uz papildu pensijām. Tātad šī direktīva nosaka tiesību saglabāšanas principu, bet nerunā par šo uh, dusošo tiesību, neizpausto tiesību revalorizāciju. Mēs konfederācijā uzskatām, ka ir jā, jāuzlabo šo direktīvu. Pirmais solis jau ir veikts, un tas ir ļoti labi, taču tas nav pietiekami. Tāpat direktīva uh, 2000. 8, 98, kas runā par algotu strādnieku papildu pensiju uh, gadījumos, ja uh, darbdevējs kļūst ne, maksāt nespējīgs. Šī direktīva arī nosaka principu, bet nenosaka to, ka ir obligāti jāgarantē visas tiesības. Uh, tikai 30% tiesību tiek eh, garantēts. Arī tur ir jāievieš uzlabojumi, un mēs jau pie tā strādājam. Eh, es piekrītu biznesa Eiropa par direktīvu par, pensiju, eh, par arotpensiju uzraudzības institūciju. Ir jānoskatro, kāds iespējas ir šai direktīvai, lai redzētu, vai vēlāk varētu attīstīt šo jomu. Trešais punkts ļoti ātri jūs atļausiet man. Attiecas uz uh, privāto pensiju sistēmu attīstību. Zaļā grāmatā uh, tas tiek prezentēts nedaudz kā fatalitāte, ka pensijas samazināsies. Es neprotu lasīt kafijas biezumos, ne kristāla uh, lodē. Es zinu, ka no, tad, ja no mūsu viedokļa notiek negatīva uh, evolūcija, jo pensiju sistēmas pāriet no definētu iemaksu sistēmas, kurā bija garantijas, uh, pāriet uz sistēmu, kur notiek individuālā uzkrāšana un kas pārnes atbildību uh, uz individu par šo nākotnes pensiju. Tātad mēs pārējām no kolektīvas atbildības uz individuālu atbildību un piedavām, te mēs esam runājam par pilnīgi finansiāliem tirgiem tagad, ar visiem tiem riskiem, kas ir finanšu tirgos. Protams, protams, ir risks, un mēs šī brīdī to redzam. Ir risks uh, saistībā ar nākotnes pensiju apjomu, bet var arī uh, tendences apvērst. Kas attiecas uz šo režīmu dzīvotspēju, es piekrītu šeit arī Biznes Europe, uh, ka šīs ma šie maksātspējas likumi, kas tiek piemērot apdrošināšanas sistēmai un konkrēti īstermiņu riskiem, uh, uh, uh, nedar pensiju sistēmai, kas ir, uh, kur, kas ir ļoti ilgtermiņa. Un tur ir jādomā tik tiešām uh, par saglabāšanas mēriem, saglabāšanas pasākumiem, uh, nevis piemērot viens un tos pašus likumus, kas ievērojami smagāku parad, padarītu un ievērojami lielākas šīs uh, iemaksas. Es negribētu uzkavēties uh, priekš, priekšsēdētājs kundze ilgāk pie šī jautājuma, taču es gribētu rezumēt uh, savu uzstāšanos par šo ļoti svarīgo punktu, kas mums liekas ārkārtīgi svarīgs. Eh, tā ir nodarbinātības kvalitāte. Ne tikai eh, vecāku cilvēku eh, nodarbinātības kvalitāte, kā tas tika jau šeit norādīts, un es piekrītu, bet šodien ir runa arī par jauniešu nodarbinātības kvalitāti. Ievadvārdos tik tiešām šī piezīme tik izteikta, un es pilnīgi tai piekrītu. Mēs, šeit mums ir paradoks mēs arvien vēlāk, cilvēki arvien vēlāk iestājas darba tirgu un arvien ātrāk no tā izstājas. Uh, es piedaru pie frančiem, te ir runa par beļģiskiem, bet. Uh, principā francūžiem ir tāds izteiciens dedzināt sveci no abiem galiem, un tas mums šeit notiek, un tas mums ir jāapvērš pretējā virzienā. Paldies jums, priekšsēdētājs kundz, par uzmanību. Liels paldies, un uzreiz došu vārdu Valerzijas kundzei. Paldies, priekšsēdājas kundze, paldies, ka ielūdzāt mūs, lai sniegt mūsu atzinumu, tāpat kā mūsu diviem kolēģiem mēs šobrīd noslēdzam savu pozīciju, pabeidzam to un varu um, daudzos punktos piekrist um, mūsu kolēģiem šeit no Arotbiedrību konfederācijas un Biznes Europe Mēs uzskatām, ka šī eh, zaļā grāmata nāk tieši laikā, un eh, šis debats ir ļoti nepieciešams arī nacionālā līmenī, jo ir dažādi izaicinājumi - krīze, bet arī demografiskās izmaiņas, un ir nepieciešams uzlabot pensiju schēmu, efektivitātu un drošību. Es eh, runāšu par galveniem punktiem zaļajā grāmatā, kas ir diezgan apjomīga. Pirmkārt, gribētu teikt, ka kā ievados e, gribētu pateikt, ka pensijām vajadzētu saglabāties dalību valstu kompetencē. Mums ir jārespektē subsidētāts princips, pat ja mēs šeit redzam zināmu lomu Eiropas Savienībai, mm, zināmās labās prakses izplatībā un tā tālāk. Īpaši pensiju atbilstība un atbilstīga ienākuma kontekstā Šeit eh, mēs neuzskatām, ka tas būtu Eiropas Savienības uzdevums noteikt, cik eh, augsta būtu pienācīga pensija. Mēs atbalstām šo te daudz pīlāru, jeb daudz līmeņu schēmu, un tomēr mēs uzskatām, ka tas ir jāatstāja dalību valstu ziņā, lai izlemtu, kā pāriet uz šo daudz līmeņu schēmu. Ņemot vērā ciešo sadarbību starp sociālās aizsardzības komiteju un ekonomikas politikas komiteju un saikni starp sociālajām tiesībām un ekonomikas dimensiju, mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski, lai būtu ciešāka sadarbība starp diviem šiem aspektiem, lai nodrošinātu pensiju atbilstību un ilgtspējību. Un tas ir cieši saistīts ar valsts finanšu ilgtspējību ir divi labi instrumenti. Pirmā ir atvērtā koordinācijas metode, kas um, ir pastāv un tas ir piemērots instruments, un stabilitātes un izaugsmas pakts, ko minēja arī referente, kam ir spēlējama centrāla loma, un šeit mēs atbalstām nesen pieņemto ekonomikas pārvaldību. Runājot par pensionēšanās vecumu, par to, ka jāstrādā ilgāk Mēs to atbalstām, bet kā jau konfederācijas pārstāvs teica, ka ir būtiski palielināt tajā pašā laikā arī faktisko pensionēšanās vecumu, uh, vienlaicīgi palielināt to ar uh, likumā noteikto pensionēšanās vecumu, jo, kā jau mēs uh, redzam, daudzi cilvēki pensionējas pirms likumā noteiktā veca, vecuma. Lai to panāktu, mums ir jāpadara darba tirgi elastīgāki. Uh, ir jāpiedāvā agrīnās eh, eh, pensionēšanās schēmas, tās ir jāreformē, lai netiktu ļaunprātīgi izmantotas. Un eh, arī uzņēmiem un darba ņēmējiem ir jādod zinām teikšana darba tirgo, lai saglabātu darba tiesas. Runājot par eh, um, šo mehānismu, mums ir jāizmanto subsidētas princips un Eiropas līmenim jāsniedz tikai vadlīnijas. Runājot par IOPA direktīvas pārskatīšanu, kā jau kolēģi teica, mēs arī neuzskatām, ka šī direktīva tagad būtu jāpār, jāpārskata. Vajadzētu labāk analizēt direktīvas darbību, konstatējot trūkumus un tikai tad definēt tālākos mērķus Par mobilitātu un pensiju tiesību pārnešanu mēs tiešām atbalstām darbspēka mobilitātes veicināšanu Eiropā, jo mums jāsaskars ar dažādiem izaicinājumiem. Un tomēr mēs uzskatām, ka papildu tiesību, papildu pensiju tiesību uh, pārnešana uh, pārobežu kontekstā nav iespēja, jo šeit ir jāatrisina vispirms fiskālie šķēršļi. Runājot par uh, maksāt nespēju, kā jau kolēģis teica, Eiropai vajadzētu varbūt papildus maksāt nespējas noteikums pensiju fondiem. Un par informāciju un politikas koordināciju. Informācijas saņēmējiem. Mūsuprāt, nav jāreformē prasības par minimālo informāciju uh, un tomēr varētu uzlabot pieejamās informācijas kvalitāti un izmantot skaidru valodu, jo šobrīd ir ļoti grūti bieži vien saprast to informāciju, kur mēs visi saņemam, ja mēs saņemam informāciju. Un par politikas koordināciju. Saskaņā ar mūsu viedokli eh, subsidaritātei vajadzētu būt galvenajam principam diskusējot par pensijām. Uh, Un tomēr pensiju politikas platforma varētu būt labs instruments, jo īpaši, ja tas balstītos jau uz uh, līdzinējo uh, instrumentu un pieredzi, kas ir Eiropas pensiju fórums. Paldies par uzmanību un var atbildēt arī uz jautājumiem. Un mēs uh, tagad pāriem pie Karlo Parjāti. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, par uzaicinājumu Eurokadre. Eiropas personālu menedžeru um, padome, kurā ietilpst arī Eiropas institūcija darbi, darbinieki, ir apņēmies strādāt pie drošas pensiju sistēmas un arī veidot Eiropas ietvaru pensiju schēmām neraugoties uz faktu, ka nacionālās situācijas ir tik sarežģītas, būtu ļoti grūti, e, būs ļoti grūti izveidot šādu ietvaru, jo vairāk, e, tāpēc, kā varbūt nevis ietvars, bet metodu varētu tikt izveidot tā, lai varētu samierināt viedokļus starp parlamentu komisiju un padomi kā tas ir paredzēts. That, Citu, jautājums ir tāds, ka neraugoties uz visiem pūliņiem, nodarbinātības līmenis personam stāv 55 un 64 gadiem ir ļoti neliels. Un pirms mēs domājam par pensijas vecumu, mums būtu jāstrādā e, plašākā veidā par pie tā, kā mēs varētu palielināt, e, kā mēs varētu turpināt. E, aktīvo mūža garumu. Jo tās tas vājums, vājais posms, eh, kas eh, attiecas uz vispārīgo darba spēku, attiecas arī uz profesionālajiem un augstāk kvalificēto darba spēku. Turklāt ļoti bieži vecākie profesionāļi un vadītāji ir ar augstākām kvalifikācijām, un E, tādējādi to izmaksas ir augstākas un ļoti bieži darba devēji mēģina viņu karjeru pārtraukt un viņus nomainīt ar jaunākiem darbiniekiem. Tāpat arī es gribētu pasvītrot to, ka ir specifiska dzimumu līdzsvara e, problēma. sievietēm vecumā starp 55 un 64 gadiem vai, vairāk ir vērojami karjeras pārtraukšanas gadījumi. Un metode ir tā, kā mēs varētu iesaistīt visas jomas, kas varētu palīdzēt atrisināt šo problēmu. Pirms mēs runājam par pensionēšanās vecumu. Tādējādi ir ļoti svarīgs. Ehm, Tās, ko sacīja mani kolēģi iepriekš par tālāk par darba tirgus problēmu. Taču grib pasvītrot to, ka Jū. Eiropas Savienība nevar lemt pār eh, nacionālajām valstīm, bet arī nevar lemt bez trīspusējām sarunām. Un es domāju, ka Eiropas Savienības pozīcija par pensiju schēmām ir jāparedz metode sociālajiem dialogam. Un Tas varētu būt punkts, kurā sasaistītu kopā Eiropas Savienības līmeņu un nacionālā līmeņa risinājums. Sarunām par darba tirgu, par uh, tādām problēmām kā mūža izglītība, par stratēģiju Eiropa 2020 un saikne varētu būt veidot arī sakarā ar ļoti vi plaši vienmēr apspriesto darba laika direktīvu, jo būtu noderīgi darba, e, darba periodā e, vēlīnajā fāzē samazināt darba stundu skaitu dienām. We, we will... Un tagad divi pēdējie punkti. Mēs nosūtīsim dokumentu ar detalizētākām atbildīm uz jautājumiem pār šo punktu, bet divi pavisam konkrēti punkti. Eiropas Savienība nevar lemt pār nacionālajiem valstīm, bet varbūt tā varētu un vai tā vajadzētu darīt iespējamu no nodokļiem atbrīvotu e, pensiju pārne, e, pārnesumu schēmu. Tas ir ļoti nozīmīgi mobilitāte Eiropas Savienībā. Un tas ir arī ļoti nozīmīgi profesionālajiem e, augsta līmeņa un vadītā līmeņa darbiniekiem. Taču vēl vairāk tas varētu būt nozīmīgi mobilitātei Es, Eiropas pilsoņiem un ne Eiropas pilsoņiem, kas ir ieradušies strādāt Eiropas Savienībā. Paldies, paldies, un pēdējais runātājs no, no sociālajiem partneriem Andrejs Simonams no CC Eiropas menedžeriem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies komiteja par iespēju stādīt priekšā mūsu viedokli šeit. Sākumā gribētu izteikt pāris piezīmes par uh, vadošo darbinieku ar, uh, situāciju. Gan arī visās dalību valstīs uh, menedžeri pirmā pīlāra sistēmā uh, ir ļoti maz. Tas nozīmē, ka uh, menedžeri uh, lielā mērā ir atkarīgi no arotpensijām un privātajām pensijām, lai saņemtu atbilstošas ienākums pensijas laikā. Runājot par šo te atbilstošo pensiju Eiropas likumdevējs šeit var dot dažādā veidā ieguldījumu. Pirmkārt, CC atbalsta to, ka varētu koordinēt pensiju politikas ar vispārīgiem politiskiem kritērijiem, piemēram, atbilstība vai ilgtspējība. Tādi ir tie kritēriji, kas jau ir zināmi daudzus gadus uh, no atvērtās koordinācijas metodas. Mēs e, lielā mērā atbalstām arī šo divu mērķu iekļaušanu ar papildus drošības ideju, jo īpaši runājot par arotpensijām, mums ir arī bāžas. Uh, ka šis te kritērijs, e, kā nošķirt arotpensijas no privātajām pensijām, ir tas, ka pensijas saņēmējs nedala šo te risku. Es piekrītu tam, kas tika iepriekš teikts, ko daudz jau teica, ka kas ir adekvāta pensija, to vajadzētu atstāt dalību valstu ziņā. Tās to varētu izlemt. Ir ļoti svarīgi, ka adekvātas pensijas var būt tikai kombinējot visus trīs pīlārus, jeb līmeņus, nevis tikai pie, vienu pīlāru sistēmās. Eiropas Savienībai vajadzētu arī dot būtisku ieguldījumu finanšu regulējumu jomā un kopēju standartu ziņā finanšu institūcijām. Tomēr šeit ir ļoti svarīgi piezīmēt, ka atšķirīgas sistēmas būtu arī individuāli jāskata Un runājot par ārotpensijām un pē, eh, privātām pensiju sistēmām, tā kā tur nav tie paši riski, tad tur nevajadzētu ievērot šo vienādo likumdošanu. Jebkāda harmonizācija, kas ietu tālāk nekā tā, ko es teicu iepriekš, no CC perspektīvas puses eh, nav ne eh, nepieciešama, ne arī tā būtu atbalstāma. runājot par Eiropas pieeju pensiju politikām, šeit divi principi. Pirmkārt, mēs ceram, ka tiek respektēta pieaugusī daudzveidība, kas ir pensiju ziņā. Tā daudzveidība, kas pastāv, ir arī dalību valstu prerogatīvas rezultāts pensiju jomā. Un tas ir uzsvērts arī zaļajā grāmatā, un mēs atbalstām šo skaidrojumu. Otrakārt, mēs ceram arī, ka Eiropas uh, likumdevējs ņems uh, pienācīgi vērā arotpensiju sistēmu nošķirtību no privātajām pensiju sistēmām, jo uh, te, tās ir divas uh, dažādas uh, lietas, divi dažādi pīlāri, kam ir katram savu plusu un mīnus, un līdz ar to harmonizāciju nevajadzētu īstenot ar mērķi uh, apvienot pirmo, otro un trešo pīlāru, jo tas nāktu par sliktu šiem uh, drošības mērķiem, kas ir saistīti ar pensijām. un gribētu paskaidrot to, ko es tikko teicu, ar diviem piemēriem. Tie ir jautājumi, kas tiek bieži er, apspriesti pieeja pensiju tiesībām, pārnesamība, un šeit pilnīgi pamatoti būtu Eiropas Savienībai censties iedrošināt dalībvalsts samazināt nepamatot augstus šķēršļus, Kaut gan mēs neuzskatām, ka šos šķēršļus var uh, samazināt vai pilnībā nojaukt, uh, neapdraudot pe arotpensiju sistēmu būtību. Un pēdējais punkts, ko es jau pieminēju par finanšu uzraudzību, īpaši maksātspējas prasības. Mēs sagaidām, ka Eiropas Savienība ļoti rūpīgi pētīs pastāvošos riskus, uh, gan arotpensiju, gan privāto pensiju sistēmās, un tad radīs elastīgas atbildes uh, regulatorijā jomā, bet nevis kaut kādus uh, uniformizētus standartus. Uh, Paldies, manuprāt, šī uzstāšanās bija ļoti noderīga un. Uh, pēc tam, kad deputāti būs uzdevuši jautājumus, tiegušas komentārus, atkal mēs atgriezīsimies pirms. Bet Cerkas kungs ir pirmais sarakstā, un pēc viņa runās Elizabete Morēna. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem runātājiem, mūsu draugiem, kas ir ieradušies eh, paskaidrot savus viedokļus šajās ļoti svarīgajās debatēs, bet es gribētu eh, tagad paust savas dažas pārdomas kā cilvēkam, kas ir ilgus laikus bijis saistīts ar šiem jautājumiem manā valstī un esmu bijis e, pārliecinieki tam, kas ir noticis citās Eiropas e, valstīs. Kāda ir Eiropas vieta šeit? Esmu pārliecināts, ka Eiropas loma ir kritiska šajās debatēs un izšķirīga, un lai gan esmu arī pārliecināts par to, ka Eiropas rīcībā nav instrumentu, lai padarītu šīs debates nonākt attiecīgi atbildības līmenī, kas nepieciešams. Bet Eiropai būs ļoti grūti panākt to, lai šīs debatas būtu vainagošās par panākumiem 27 dalībvalstīs. Eiropa ir jāsniedz savu spēcīga eh, pievienotā vērtība un skaidrība un miršajās debatēs. Ļoti daudzās valstīs notiek pensiju reformas, kas ir eh, bieži vien īstermiņa politiskās cīņas. Eiropai ir jāpaplašina redzējuma pārsnes ilgā termiņā un jādomā ne tikai par tuvākajām vēlēšanām un, tu, nākamajām, un tuvākajām nākamajām paudzēm. Es gribētu, lai debats notiktu daudz mierīgākā veidā par saistību ar sarām, kas tuvojas šai problēmai. Daudzās valstīs ar lielām bažām, jo ir ļoti liels konjunkturāls atšķirības. Eiropa varētu gūt, izmantot citu valstu um, pieredzi uh, arī savā iekšienē, jo e, Eiropa varētu sniegt racionalitāti. Ir ļoti bagātīga Eiropas vēstures e, pensiju sistēmā, tāpēc gribētu priekšsēdētāji kā savu pirmo sniegumu šajās debatēs sacīt, ka tad, kad mēs runājam par pensiju e, problēmām, man šķiet, mēs aizmirstam uh, kā, problēmas kādas būtu, ja nebūtu pensija mūsu kontinentā, vai problēmas kādas būs mūsu kontinentā, ja mēs sagrausim pensiju sistēmas, vai arī ja mēs vājināsim pensiju sistēmas. Pensijas tika izveidotas, jo bija ļoti liels problēmas. Publiskās pensijas tika izveidotas tāpēc, ka bija miljoniem eh, vecu eh, cilvēku, slimnieku, invalīdu, kuriem, kuri bez eh, atbalsta solidārām sistēmām vienkārši aizietu bojā. Un, ja mēs sagrausim šī pensiju sistēmas, tad atgriezīsies tās problēmas pirms pensijas pastāvīja. Tāpēc veidosim mierīgas debatas. Mēs apzināmies, ka mūsu priekšā ir ļoti būtisks instruments Eiropai. Tāpēc ir arī izveidot Eiropas līgumu, ne tikai tāpēc, ka sācija ir, ja tāpēc, ka ir uz spēles eh, budžets, eh, kas arī ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka ir uz spēles eh, no ilgtspējība un valūtas jautājums, bet tāpēc, ka uz spēles ir mūsu sabiedrība, jo sabiedrība, kura nerespektē savus uh, vecā gadagājuma cilvēkus, savus bāreņus, savus atraitnes, nav pieņemama. Pensija jautājums ir ārkārtīgi būtisks pilsoņu, pilsoņu, pilsoņu pašcieņas saglabāšanai. Mēs nedrīkstam pazaudēt pamatu visam, un mums ir stingrāk jāskatās uz šo operāciju kasa e, pieprasā gan ārsta gudrību, gan e, ķirurga precizitāti, un mēs e, nedrīkstam nepareiz nogriezt, jo tā mēs nogalināt slimnieku. Nākamais jautājums priekšsēdētāji. Vai ir skanda, skandāls ru, runāt par demogrāfiju un vairāk naudas pensijām, jo Eiropai pēc 50 gadiem būs divreiz vairāk vecu cilvēku, tad ir nepieciešams divreiz vairāk naudas. Ja Eiropa noveco, tad ir vairāk naudas jāveltī šai e, sabiedrībai daļai, kas noveco, vai arī veca cilvēka, gada, veca gadagājuma cilvēki jānotieso, tā, jānotieso uz to, ka viņi dzīvos ar ļoti nelieliem līdzekļiem. Nevajag skandalizēties par to un satraukties, ka mēs e, tērēsim vairāk naudas, bet jādomā, kur mēs varam dabūt vairāk ienākumu. Nevar būt tā, ka ja koģis ir ļoti pie, piekrauts, e, tad e, to mēs glābjam, metot ārā pār bortu, atraitnes, bāreņus un vecus cilvēkus. Mums ir nepieciešams lielāks kuģis. Mums ir jādomā. Uh, domājot eh, par to, kā mēs eh, samazinām, eh, samazinām izdevumus, kāpēc mēs nedomājam, kā mēs labāk izmantosim ieņēmumus. Mēs nedrīkstam sagraut pamat elementus Eiropas līmenī pilsoniskajai dzīvei. Un vēl gribu sacīt, ka ir pilnīgi skaidrs visos ekspertu dokumentos, ka mums ir nepieciešams vairāk cilvēku darba tirgu. Demografiskā krīze, nu, norāda to, ka ir jādod vairāk iespēju sievietēm, ne tikai tāpēc, ka tās ir viņu tiesības, vai arī tiem strādājušiem, kam ir pār 50 gadiem, ne tikai tāpēc, ka tās ir viņu tiesības, ir imigranti, kas ierodas Eiropā, ne tikai tāpēc, ka tie ir cilvēki, bet tāpēc, ka mums viņi ir vajadzīgi. Un tāpēc, darbie kolēģi, tad, kad mēs runājam par sievietēm, par vecākiem cilvēkiem, par imigrantiem, vienosimies par to, ka mums viņi ir nepieciešami, lai mēs varētu veidot savu pensiju sistēmu. Tad, kad mēs runājam par darba dienu, kādā veidā e, sievietes un vecāki cilvēki var iesaistīties darba stundās, ja, e, ja stundas ir bez ierobežojuma. Ja e, darba laiks nav savietojams ar atrašanos ģimenei, kā mēs varam piesaistīt darba? emigrantus darba tirgu, ja mums nav direktīvas par sociālo eh, nodrošinājumu. Mums ir nepieciešams konsekventums un viengabalainība, tāpēc šis instruments ir ļoti sarežģīts. Mūsu sabiedrība kopumā ir ļoti komplicēta, un mēs nevaram to visu atrisināt ar vienkāršām receptēm. Un es paļaujos uz mūsu references darbu, un šī ir iespēja parlamentam runāt par visām problēmām un visām perspektīvām, un ne tikai, ne tikai par to, ka šeit ir problēma ar, ar uzskaiti un resursiem, šeit ir problēmas eh, daudz lielāks un daudz vairāk. Paldies! Paldies, Mo Morēnas kundze! Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. <clears throat> Vispirms es vēlētos pateikties uh, mūsu ziņotājiem Ruitens kundzei, kura pie šī jautājuma uh, mūsu parlamentā strādā jau ilgus gadus un labi tos pārzina, un kas ir pratusi vienlaikus te ietvert savu uh, prasmi un savas zināšanas, un kaut kur arī uh, Uh, šo prātīgumu, kas mums te ir nepieciešams, uh, runājot par, šīm, pro, par šo probl šīm problēmām. Pateicos arī visiem runātājiem, kas uh, šo papildināja ar savām anal savas veiktām analīzēm Es domāju, ka tieši tādā veidā mēs eh, varam virzīties uz priekšu šai tēmā, uzklausot dažādus viedokļus, dažādas uh, eh, partneru veiktos, veiktās analīzes, arī arotbiedrības uh, un tā tālāk. Mums ir nepieciešama šī dažādība, lai tiktu uz priekšu. Uh, es gribētu pievienoties uh, Sarkas kungām. Viņš saka, ka Eh, par šo problēmu nevar eh, po, veikt politisko cīņu pašlaikšanī mirklī. Es redzu, kas notiek Francijā. Es domāju, ka šodien mēs visi piekrītam, ka ir jāreformē pensiju sistēma un jāreformē ilgtermiņā eh, ar šo ilgtermiņa vīziju, lai šī sistēma varētu darboties arī nākotnē. Taču Eh, nevajadzētu iedomāties, ka mēs šī tik, šī tik nopietnu un tik dziļu uh, tēmu izmantot attiecībā uz mūsu uh, uztveri par sabiedrību kā tādu, lai no tās veidotu īsa mirkļa politiku. Uh, Eiropa var kaut ko sniegt šo dažādo sistēmu salīdzināšanā. Uh, un šīs debatas veidošanā starp 27 dalību valstīm, jo e, šādā brīdī mēs, šādā veidā mēs uh, uh, varam uh, apskatīt šo problēmu. Un šādā aspektā uh, Rajan Van Reutens uh, priekšlikums ir ļoti interesants. Šeit mūsu debates atbilst vienlaiks filozofijai, ekonomikai, bet arī dziļām pārmaiņām mūsu sabiedrībā. Sākšu ar filozofiju. Mūsu filozofija ir solidaritāte. Uh, še, šais pensiju sistēmās mums ir solidāra vīzija par to, kādā veidā uh, viena paudze var palīdzēt citai paudzei. Uh, un uh, te jāapskata arī visas tās sekas, ko tas rada ekonomikai. Attiecībā uz ekonomiku ir viens ļoti svarīgs punkts. Mēs nevaram eh, samierinoties ar, samierināties ar to, ka gan jaunieši vēlāk iet darba tirgu, gan ar to, ka ve vecāki cilvēki ātrāk iziet no darba. Uh, tirgus, jo pārāk tiek uh, e, saīsnāts šīs profesionālās darbības posms un tad pienesuma posms uh, uh, valsts uh, finansēm. Es zinu, ka daudz tiek uh, strādāts pie šī vecāku cilvēku darba uh, tēmata. Uh, nevar atsaistīt šo um, vecāku cilvēku darba problēmu no uh, jautājuma par pensijām. Taču jāredz arī šai ekonomikas kopskatā tas, ka pašlaik ir uh, krīze. Un tais lēmumos, ko valsts pieņem, ir šī ar budžetu saistītā problēma. Un ekonomiskās grūtības, kas patreiz ir katrā no valstī, protams, atstāja iespaidu uz to, kādā veidā mēs apskatām šo uh, pensiju problēmu. Es domāju, ka šodien mums ir jāķers pie galvenā, būtiskākā. Tas ir palikt pie solidaritātes principu, eh, taču eh, paredzot arī dažādošanu. Eh, un to, ko es teicu par dažādu paudžu darbu un arī par dažādošanu pensiju sistēmu, dažādu pensiju sistēmu jomā. Uh, Re referente ļoti labi rezumēja piecos punktos. Nodrošināt ad, eh, atbilstošs ienākums, eh, ko nosaka valsts, atvieglot eh, profesionāli aktīvo dzīvi un šo saistību starp darbu un pensiju, novērst šķēršļus, kas valsts Eh, nodarbinātībai dažādās valstīs, jo eh, bezdarbs tiešām ir īsta problēma un tā negatīvi ietekmē pensiju sistēmu. Un, protams, arī <clears throat> izglābt pensiju sistēmu šai ekonomiskās krīzes periodā, esot eh, caur, padarot šo sistēmu caurskatāmāku, lai katrs šai solidaritātes sistēmā redzētu, ka viņam būs uh, atbilstīgi līdzekļi, lai nodrošinātos pensijas vecumā. Uh, ekonomiskā situācija mums liek uh, pielikt vairāk izdomas šai jautājumā un dažādos uh, veidos uh, izdomāt, kādā veidā gan uz solidaritātes, gan uz pensiju fondu pamatu mēs varētu nodrošināt pamatu šai pensijas uh, sistēmai vai piemērot vairākas pensijas sistēmas vienlaikus. Eh, mēs vēlamies Eiropas līmenī, lai būtu mobilitāte, un mēs to veicinām, un tas mūs arī spiež iet tieši šajā virzienā. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Kornelsens kundze, lūdzu. Paldies! Es atbalstu šo te iespēju apmainīties viedokļiem ar sociālajiem partneriem par šo ļoti svarīgo jautājumu. Man ir trīs jautājumi viņiem. Pirmkārt, uzklausot jūsu teikto, man ir jautājums, cik tālu darba devēja un darba ņēvēja ir tikuši sarunās savā starpā, lai par kaut ko vienotos. Šķiet, ka jūsu viedokļi joprojām ir diezgan attālināti. Otrakārt un treškārt par pensionēšanās vecumu. Visi runāja par šo jautājumu. Es piekrītu, ka mēs nevarēsim izvairīties no tā, ka kaut kas ar to būs jādara, bet kas man pārsteidz ir tas, ka tas eh, vienmēr uh, noved pie tā, ka tiek palielināts pensionēšanās vecums. Neviens nespriež par to, ka varētu definēt gadu skaitu, kur, kur būtu jānostrādā uh, darbņēmējiem. Tas būtu daudz taisnīgāk. Uh, attiecībā pret tiem cilvēkiem, kuriem ir uh, mazāk, um, tātad zemāk izglītība, uh, kas strādā varbūt pat ilgāk nekā tie, kas uh, vēl iet studēt universitātēs. Tātad, ja mēs definētu nostrādājumu gadu skaitu, pirms var saņemt svensiju, varbūt tā ir ideja. Tāpēc es domāju par to, kāpēc tas netiek ņemts vērā. Uh, Un, lai arī kā to organizētu, ir vienmēr vajadzīgi arī papildu pasākumi cīnoties pret uh, ēģismu, pret vecumdiskrimināciju. Uh, ir tik daudz cilvēki, kas uh, ir vecāki par 45 gadiem un nevar tikt pie darba vietām, jo daudzi darbdevēji domā, ka viņi ir uh, pārāk ar mazu ražīgumu un uh, pārāk bieži slīmo, bet uh, Nīderlandē uh, ir pētījums, kas parāda, ka 80% no darba devējiem labprāt nepieņemtu darbā nevienu, kas uh, ir bez 40 gadiem, kas jau ir vecāks darba ņēmējs. Tātad kāpēc arotbiedrības uh, velta visus spēkus, lai cīnītos pret uh, pensiju vecuma palielināšanu, tā vietā, lai izmantot šo diskusiju un izmantot savu svaru, un lai ietekmētu to, ka uh, uh, tiktu vairāk investēts uh, vecuma diskriminācijā un lai cilvēki varētu ilgāk strādāt un kāpēc uh, darba devēja organizācijas necenšas mainīt savu uh, biedru attieksmi pret vecākiem darba ņēmējiem. Ja mēs uh, uh, būsim situācijā, kad būs palielināts pensijas vecums, bet nebūs vairāk uh, cilvēku um, darba vietās, tad tas nebūs pozitīvi, jo tas tad tikai palielinās bezdarbnieku skaitu. Un tas, ko dalībvalsts ietaupīs uz pensijām, um, tām būs uzreiz jāiztērē arī maksājot bezdarbnieku pagalstus. Paldies! Paldies, Mana kungs, pēc tam Harkins kundze. Paldies, Līza! Es sastādīju ziņojumu mūsu komitejā par uh, paauģu taisnīgumu kas guva plašu atbalstu, jo es iekļāvu arī priekšlikums no kolēģiem. Mēs, manuprāt, izvēlējāmies labu um, ceļu, un uh, mēs skatīsim šo ziņojumu mini plenāra sesijā Briselē. Un es domāju, ka tas ir labs pamats. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs - respekts uh, paauģu starpā. Kornelisens kundze norādīja uz to, ka šī te diskriminācija, vecuma diskriminācija, kas notiek, nav vairs akceptējama. Šķiet, ka šeit kaut kas mainās. Frankfurta Allgemeine Zeitung, kas ir svarīga Eiropas avīze, savā titulapā rakstīja svētdien, ka šķiet, ka ir beidzies jaunības kults. Es domāju, tas būtu labs signāls, ka nevis galvenais, ka cilvēks ir jauns, pāriem visiem jāiet prom, bet uh, raidīt signālu, ka arī vecāki cilvēki var tikpat veiksmīgi strādāt. Un daudzkārt uh, pat nav citas alternatīvas, jo cilvēkiem ir liela pieredze un laba izglītība. Uh, Un tas ir arī piedāvājums maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas uh, daudz vairāk uh, ir pieradušai situācijai un uh, labāk var darboties arī ar vecāku atgājumu darbiniekiem. Un šiem te pārstāvjiem, kas te ir, es jautāju, kur tad ir tās darba vietas, kur var strādāt vecāki un jaunāki cilvēki kopā. Uh, kur var izmantot uh, vecāko pieredzi un jaunāko radošo garu. Um, aizvien vairāk mēs saņemam šādus signālus, ka tur kaut ko var daudz mainīt. Otrakārt, mēs taču vēlamies, lai um, jaunieši Uh, vēlāk iekļautos darba tirgu uh, tieši tāpēc, lai viņi saņemtu kvalificētu izglītību, lai viņi varētu pēc tam ilgāk palikt darba tirgu. Mēs taču nevaram uh, šajā vietā vienkārši tā kā ar nazi nogriezt un pateikt, nē, jums ir ātrāk jāsāk strādāt, jo mēs zinām, ka kvalifikācijas jautājums bieži vien ir saistīts arī ar to, ka ir jāpavada vairāki gadi, lai iegūtu šo kvalifikāciju. Tātad to šeit tā nodalīt būtu ļoti grūti. Uh, Principālais jautājums šeit ir tāds, ka zaļā grāmata ir, un komisija saka, mēs taču uzdodam tikai jautājumus, bet uh, uzdodot jautājumus, jau var arī radīt iespaidu, ka kaut kam citam ir jānotiek, ka kaut kam ir jāmainās. Un um, man ir jautājums, vai tā nav tāda Eiropas kompetences veidošana, sakot, ka mēs te kaut ko gribam vienādot. Visi šeit runātāji teica, ka tas ir jāatstāja dalību valstu kompetencē pensijas. Tas ir um, dalību valstu jautājums, ja tāds būtu visu kopējais signāls, tad es būtu ļoti apmierināts. Tātad teikt, ka mums ir patstāvīgas eh, pensiju sistēmas eh, dalībvalstīs, kas ir jārespektē. Mēs nevēlamies vienotu pensionēšanās vecumu Eiropā. Par to ir bijušas dažādas cīņas. Morānas kundze tikko norādījusi to, kas notiek Francijā. Tas realitātē eh, novest pie tā, ka uh, um, paaugstinātu to līdz 67 gadiem, kā tas ir uh, Vācijā. Un otra lieta ir, mums nav vajadzīgi uh, vienoti kritēriji par to, kas tad ir piemērota pensija, atbilstoša pensija. Arī šeit ir jāsaglabā atšķirības. Un referentiets, kāpēc vispār Eiropa par to domā. Ja šeit uh, redzu, ka ir 2 līdz 4 procenti, kuri var teikt, mums ir nodarbinātība uh, tātad darbs vienā dalība valstī un pēc tam dzīvojam citā valstī, tātad tie, kas maina dzīves vietu uh, pensionējoties, ir tik maz, 2 līdz 4 procenti. Tas nav saistīts ar to, ka ir atšķirīgas pensijas sistēmas. Tas nav tik svarīgi, tāpēc mums ir jādomā galvenos par to, uh, lai dalība valsts var saglabāt savas īpatnīt. Un vēl uzņēmuma pensijas. Šeit arī ir milzīgas atšķirības. Es zinu, kādas sarunas notika uh, pār, pārnesamība pēdējos gados. Daži kolēģi arī mūsu komitejā, bet arī citās komitejās vispār nesaprata, kāpēc uh, mums Vācijā ir tik veiksmīga šī uzņēma pensiju sistēma, jo tādējādi tiek atalgoti tie, kas ilgi strādā vienā uzņēmumā. Uh, citiem tas nebija zināms. Jā, kāpēc tad mēs par to runājam? Mobilitāte, elastība, nē uzticība vienam uzņēmumam ir ļoti svarīgs kritērijs, kas ir arī atbilstoši jāņem vērā. Ja tas tā nav, tad um, Eiropā mēs ar tādu vienotu sistēmu nekur nenonāksim. Tas neko labu nedos. Tātad uh, var izteikt ieteikumus no Eiropas puses, mēs uh, varam apmainīties viedokļiem. Un uh, piekrīt jums, ka mēs varam arī censties Eiropas sociālo partneru pieredzi uh, dalību valstīs eh, plašāk ņemt vērā, un es uzskatu, ka tas ir arī svarīgs Eiropas Savienības ieguldījums, ka mēs eh, komunicējam par šīm atšķirībām, un tur es arī piekrītu kolēģiem, bet skaidrā valodā, nevis tādā kaut kādā birokrātu valodā, kur ir tikai citēti panti no likumdošanas aktiem, bet tādā valodā, ko var sapro, saprast, ir jāsniedz informācija. Uh, Līza, ja mums ir šāda iespēja teikt, ka tas ir skaidrs signāls, ka mēs vēlamies, lai kompetence paliek dalību valstīs, tad mēs to varam atbalstīt. Un nevis teikt, tagad nāks tāds uh, Eiropas vāks visam virsū un visu vienādos. Tā nē. Uh, thank you. Uh, Ms. Paldies. Harkins kundze un pēc tam Figareido kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, iepriekšējais runātājs Tomas Pans. Jā, atvainojiet, es gribu pateikties vispirms referentei par lielisko darbu, kas ir paveikts, un lieliski doma ir tā, ka mums ir sociālai partneri šeit kopā ar mums šodien. Paldies viņiem par uzstāšanos, jā. Uh, tās paplašina visus argumentus un tās eh, perspektīvas, kas, es domāju, kas mums ir jāskata. Bet atgriežoties pie tikko Tomas Manna sacītā, un ko arī norādīja vairāk runātāji šodien, es gribu atsaukties uz visu subsidiartāts jautājumu un to, kāda ir Eiropas Savienības loma šajā sakarā. Un, manuprāt, mēs tagad nonākam pie divām lietām, par ko jau arī cilvēki runāja, bet pirmkārt tā ir atvērtā koordinācijas metode un arī daudz runājumu, kam es piekrītu runājumu runāja par tādiem jautājumiem par vecumu, par adekvātumu, ka tas būtu jāskata dalībvalstu līmenī, un tas būtu skaidri jānorāda. Es eh, negribu uzskaitīt visus iemeslus, bet eh, mēs lielākā daļa piekritīsim šiem jautājumiem. Bet tad mums ir otrais jautājums, kas ir stabilitātes un izaugsmas akts un pakts, un tas, ka un eiro stabilitāti, un kādā veidā saprātīgas uh, publiskās finanses nodokļu sistēma palīdz garantēt uh, eh, Persijas. Es uh, gribētu tomēr, lai gan es nevarēju komentēt par stabilitātes izaugsmes pakta, taču nākot no valsts īrijas, kas saskars ar lielām grūtībām un iespējams mēs nevarēsim uh, īstenot visus eh, stabilitātes izaugsmes paktu nosacījums līdz 2014. gadam, bet tas ir ļoti nozīmīgs veselīgai nodokļu sistēmai. Es tomēr negribētu tagad cēt eh, nosaukt skaitļus, kādā atšķirīgām dalībvalstīm baidzētu e, īstenot visus kritērijus. Taču runājot par sociālajiem partneriem un pieminētiem jautājumiem, man ir vairāk jautājumu, kurus es gribētu jums uzdot. Pirmkārt, biznesa Eiropa. Jūs runājat par to, ka e, tas attiec ne tikai uz redzējumu direktīvai, un iemesls bija tāds, ka komisija šobrīd e, Eh, gaida atbildes konsultācijas periodā, bet vienīgais iemesls, kāpēc mums nav nepieciešams direktīvu pārskatīt, tāpēc, ka mēs šobrīd esam pārskat procesā, vai eh, tāda vairāk eh, pārskatīšana nebūs nepieciešama. Otrkārt, jūs runājat par pensiju ieņēmumu resursu dažādošanu, un arī to pieminēja vairāk citi eh, runātāji. Kādas ir jūsu domas, kāda veida citi avoti un resursi varētu būt, lai varētu finansēt pensiju ieņēmumus? Tāpat arī jūs runājāt, kā vairāk citi runātāji, par eh, papildus maksātspējas noteikumiem. Un Vairāki jau sacīja, ka mums tas nav nepieciešams, taču es gribētu uzdot jautājumu, vai nebūtu, ja būtu sistemātiskākam pensiju regulējumam Eiropas Savienības līmenī, un kādas piesardzības pasākums var norādīt Eiropas Savienību, un kā mēs varam līdzēt pārvaldīt riskus. Eh, un Etuk runāja par par vien, viens no sākotnējiem eh, komentāriem, ka novecošanu nevajadzētu pārvērtēt. Es baidos, ka es nevarēšu jums piekrist šeit, jo ja mēs skatām tikai uz skaitļiem, skatām tikai skaitļus un faktus, tad kopš 70. gada pensijā aizgājušo skaits ir dubultojies, un no 2012. gada tie, e, kas ir darba vecumā, to skaits samazināsies Eiropas Savienībā. Un es nevaru jums piekrist tajā, ka mēs pārvērtējam novecošanās ietekmi. Es gribētu dzirdēt jūsu komentāru šajā sakarā. Tāpat arī jūs runājāt par to, ka E, jūsu prioritāte ir darbu e, kvalitāte un e, atalgojuma kvalitāte. Es domāju, ka lielākai daļai šeit tā būtu vispārīga prioritāte. Taču es gribētu uzdot jautājumu, kā konkrēti jūs saistītu darba kvalitāti un atalgojuma kvalitāti ar šiem diviem punktiem adekvātums un ilglaicīgs noturīgs pensijas. Es gribētu pārēju tiešā veidā no vienu uz otru. Un tāpat es gribētu uzdot jautājumu par pensiju aspekta e, saistījumu ar ienākumu un e, nodrošināšanu tam, ka pensijas palīdz novērst nabadzību vecumā. Tāpat vēl viens jautājums, e, ko jūs pieminējāt, ir agrīna pensionēšanās. Varbūt es um, pareizi atceros, taču man šķiet, ka uh, Pirms kāda laika vairākas valstis reaģējot uz ekonomiskās krīzes pasākumiem, dažās Vācijā, Zviedrijā un man šķiet arī Dānijā, tika saistīta agrīnā pensionēšanās un jauniešu piesaistīšana darba spēkam. Tagad uzdodot jautājumu par šo. Šajā sakarā tas tika izmantots kā mehānisms, lai piesaistītu vairāk e, jauniešus eiro kārti. Runāju vairāk par metodi nekā par ietvaru, un jūs runājat par eh, Eiropas līmeņu un nacionālu līmeņu risinājumu eh, apvienošanu. Es gribētu dzirdēt eh, konkrētāk un specifiskāk par šo jautājumu. Man šobrīd nav jēdziena par to un izpratnes par to, kāds varētu izskatīties. Un visbeidzot, daži komentāri ļoti īsi Pirmkārt, visi runā par ilgāku darba dzīvi un da, garām, garākām darba dienām. Vai mēs nevaram runāt šeit par tehnoloģijām, kas palīdzētu salīdzināt darba dienas un, un nodarbinātības laiku gados, un varbūt tehnoloģijas varētu palīdzēt eh, un kādi citi resursi varētu palīdzēt finansēt šīs pensijas. Tāpat arī aprūpas jautājums un neformālās aprūpas jautājums. Šeit būtu divi jautājumi. Tie, kuri sniedz šādu neformālu aprūpi ģimenes ietvaros. Eh, tad, kad ļoti bieži viņi nav maksājuši pensiju iemaksas un vēlāk viņiem izrādās ir zemāks pensijas. Būtu jāatbalsta šī neformālā aprūpa, cilvēki dzīvo ilgāku mūžu un tas ir pat eh, rada papildus eh, slodzi veselības aprūpēji. Tālāk divi noslēdzošie jautājumi - dzimuma aspekts. Sievietes iet pensijā ātrāk nekā vīrieši 60 ar pusi gados, salīdzinājumā ar vīriešiem 62 ar pusi 2007. gada fakti. Un tas fakts par zemākām pensijām sievieti ir jūsu viedoklis. Un tālāk eh, pamatjautājums visiem sociālajiem partneriem. Vai katrai paudzei ir jāpaļaujas uz jaunāko paudzi, lai finansētu viņu pensijas, vai arī mums būtu jādomā par citiem pensiju finansēšanas veidiem. Eiropas Savienības tiesa uh, eh, raksturoja kā pensijas, kā uh, atliktos maksājumus, vai arī mums būtu, būs, būtu jādomā par citiem veidiem, kur jaunākā paudze finansē vecāko pa, e, paudzi, vai šeit mums vajadzētu kombinēt abas situācijas kopā. Paldies, Figareido kundze, nākošā runātāja. Paldies. Paldies. Paldies e, runātājai Viņa uzstādīja daudzas jautājumus un, protams, nosedz eh, arī dažus aspektus, par kuriem es gribēju runāt. Taču es vēlētos uh, parunāt par trim jautājumiem. Pirmkārt, fundamentāls jautājums. Uh, uh, ir runa par uh, valsts sociālās drošības sistēmu, kas ļautu visiem cilvēkiem dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Arī tad, kad viņi vairs aktīvi nevarēs darboties darba tirgū. Un šī valsts sistēma, eh, kas funkcionē pateicoties eh, iemaksām no strādājušo darba algas, viņai vajadzētu būt arī citiem finanšu avotiem. jo tad valsts eh, sociālās nodrošināšanas sistēma, eh, kas pārtiek no darba strādājošo iemaksām, eh, tiek izmantot ne tikai pensiju izmaksām, bet arī tam, lai nodrošinātu darbvietas jauniešiem. Dažkārt šis sociālās drošības režīms, sociālās drošības schēmas finansē arī profesionālo apmācību vai arī atbalsta programmas bezdarbniekiem. Rezultātā, protams, ka sociālās nodrošināšanas sistēma ir grūtībās, un tādējādi ir nepie, saka, ka ir nepieciešams pagarināt eh, pensionēšanās vecumu, ik jāstrādā vairāk, jo tādi ši, šai sociālās nodrošināšanas sistēmai būs ļoti riskanta nākotne, un tas ir ļoti būtisks uh, jautājums. Uh, Uh, kāpēc ir uh, jāatdala pensiju sistēma, kas ir balstīta uz strādājušo iemaksām un uh, sociālo atbalstu, sociālo aizsardzību, kas ir jāgarantē visiem cilvēkiem, pamatojoties nevis uz iemaksām, tas ir, uh, kas nebūtu, mm, ne, negūtu vienīgo uh, budžeta avotu no strādājušu iemaksām, jo par to ir jārūpējas par šādu tipu sociālo aizsardzību valsts budžetam. Es tagad runāju, piemēram, par eh, pin, eh, minimāliem ienākumiem, par iztikas minimumu, eh, kas būtu jānodrošina cilvēkiem, kas atrodas nabadzības situācijā, un tad viņiem būtu jāgarantē šie minimālie ienākumi. Arī zināms skaits jauniešu nonāk šai situācijā, un tas arī samazina nākotnes pauģu iespējas. Es domāju, ka šai uh, nošķiršanai, pamata nošķiršanai ir ļoti svarīga nozīme, jo tad mēs iekonomētu uz daudzām citām problēmām. Nav jāsajauc sistēma, kas balstās uz iemaksām, uh, ar sistēmu, kas balstās uz citiem avotiem. Šai iemaksu sistēmai nav jākalpo tam, lai finansētu programmas, kas nav atkarīgas uh, no šiem um, maksājumiem, piemēram, uh, iztiks minimums un tā tālāk. Tālāk jautājums. Aktīvās darba dzīves pagarināšana nevar būt kā sots strādājošajiem un vispār iedzīvotājiem. Uh, dzīve pagarinās, dzīves aps, apstākļi uzlabojās, bet uh, tas ir ieguvums, tas mūsu civilizācijas ieguvums. Eh, Prognozējamais dzīves ilgums katram varētu sasniegt 70, 80, 90 gadus, tas ir atkarīgs no katra atsevišķa gadījuma. Taču mēs to nevaram uztvert kā noziegumu, un mēs par to nevaram uh, sodīt šos strādājošos, par to, ka viņi dzīvo ilgāk. Tad, tad pagarināt šo darba mūžu, lai varētu iegūt beidzot tiesības uz pensiju. Es piekrītu tam, kas tik teiks par šo jautājumu. Mēs domājam, ka tehnoloģija attīstība uh, nodrošinās katram labāku dzīves kvalitāti, un tad, tad būs mazāk darba un vai, vairāk laika, uh, vairāk darbu, uh, ģim, vairāk laika ģimenei un tā tālāk. Taču mēs visu šo vairs neatrodam patreizējā procesā. Trešais jautājums jauniešu nākotne. Ja mēs turpinām šādā situācijā, ja mēs turpinām pagarināt darba mūžu, lai iegūtu tiesības uz pensiju, tad, tad jaunieši arvien mazāk un mazāk eh, varēs iet darba tirgu. Tad, tad mēs šādi, šādajādi eh, nosodam nākotnes paudzes. Par to ir jādomā. Es domāju, ka viss šīs cīņas, kas patreiz notiek dažādās dalību valstīs pret eh, darba mūža paildzināšanu. Eh, visās tajās ir runa par jauniešu tiesību aizsardzību un ja, eh, jauno pauģu aizsardzību nākotnē, un tas ir centrālais jautājums. Es domāju, ka neo liberālās uh, politikas, kas tiek piemērots Eiropas Savienībā, šādā veidā atstāja negatīvu iespēju uz nākotnes uh, paudzēm. Un tādā veidā mēs atkāpjamies no visiem, visiem šiem civilizācijas ieguvumiem. Jo es domāju, ka šādā veidā nākotnē būs eh, mazāk veselības, lielāka nabadzība uh, un tā tālāk. Tad, tad tas būs solis atpakaļ patiesībā. Un tādā veidā tiks samazināts arī paredzamais dzīves ilgums. Un ja Eiropas Savienība eh, turpinās iet šajā virzienā, tad tas viņu gaida. Es domāju, ka šīs ir ļoti nozīmīgas debats. Un es gribēju jums pastāstīt par to, kas mūs satrauc. Uh, skatoties šīm Eiropas uh, komisijas uh, pamatnostādnēm un skatoties arī uz situāciju dažādās dalību valstīs. Tātad ir skaidrs, ka, šis, eh, ka jautājums atkarīgs no solidaritātes taču uh, Eiropas Savienība uzspiež dalību valstīm, zinām, makroekonomikas politiku, uh, un tas palielina nevienlīdzību. Un šādā veidā uh, potenciāli pasliktina sociālo situāciju Eiropā. Paldies! Oh, et... Figueiredo. Figueiredo, kundze. Esmu Es paziņoju sliktu uh, ziņu, Nā, uh, eh, nākošiem runātājiem būs mazāk laika. Jūs uh, zaudējāt par daudz laika, pareizes, ko jūs par daudz izmantojāt laiku. Engelkungs, uh, man ir žēl, ka tas attiecās uz jums, bet uh, lūdzu centieties divās minūtēs iekļauties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es centīšos uh, runāt īsi. Uh, dzirdot no kreisajiem visus šos apgalvojumus uh, par to, es, man liekas, ka ir problēma. Uh, Es domāju, ka tikai tajā brīdī, ka mēs varēsim pāriet uh, uz nepārtrautīs starp uh, studentu stāvokli un pen, uh, pensionāru stāvokli. Uh, mm. Sarkas kungs pieminēja pensiju, pensijas eh, sistēmu. Tā ir apdrošināšana. Un tieši šī apdrošināšana garantē pret riskiem, kas tanī laikā vēl nebija paredzami, kad mēs sasniegsim uh, vecumu, kurā mēs vairs nespēsim strādāt. Un kopš tā laika tas ir eh, kļuvis par dzīves stilu. Uh, un uh, iegājies jau vairākās paudzēs. Par to, uh, ar to ir jārēķinās. Tad, tad jārēķinās ar demografiskajām problēmām, kas patreiz ir pilnīgi acīm redzamas. Es domāju, ka eh, es ar to neesmu mainstreamā, taču te ir problēma par eh, kvalifikāciju, kas cilvēkiem šodien ir, vai ko mēs varam pieprasīt, un kas prasa daudz laika. Ja cilvēki iet darba tirgu 25, 30 gados vai vēlāk, tad ar to nepietiks, lai finansētu vecumdienās 30 vai 40 gadus ilgu pensijas saņemšanu. Tas ir pilnīgi skaidrs no matemātiskā viedokļa. Uh, implicitais uh, Tad, tad tiek, Eiropā tiek projektēts 16% no IKP uh, eh, ieguldījums, uh, uh, lai nākamajā fa uh, pauzē finansētu pensijas tiem, kas nonāks līdz pensijas vecumam. Un tālāk tas būs vēl sliktāk. Un gala beigās es gribu teikt, jā, te ir runa par subsidaritāti un. Uh, patreiz pensiju sistēma ir pašu valstu atbildība, bet es gribētu kolēģi uzmanību pievērst vienam galvenam punktam. Ja mums neizdosies palielināt strādājošo mobilitāti Eiropas Savienības ietvaros, lielāku sadarbspēju, lielāku salīdzināmību Eiropas Savienībās, es zinu, ka tūkstošiem cilvēkiem ir problēmas ar to, ka viņi strādājuši trīs dažādās Eiropas valstīs. Un, un, un tad tālāk ir eh, jau nepieciešami, eh, eh, jau ir neiespējami atrisināt šīs pensijas problēmas. Paldies par jūsu uzmanību. Darden kungs un tālāk Oferatī kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs konstatējam to, cik šīs debatas ir tomēr eh, bagātīgas, un mēs uzklausījām dažādus viedokļus. Tomēr es gribētu Atsaucoties vieniem otriem, tas acīt, ka šis temats ir um, ļoti komplicēts un uh, ietver ļoti dažādas viedokļus. Šīs ir patiesi sabiedrības debats, un es gribētu tagad uh, atsaukties uz atsevišķiem tematiem, kur mēs vēloja, vērojam dažādas domstarpības. Pirmkārt, Eiropas loma kāda būtu. Skaidrs, ka mēs um, dzīvojam subsidiartāts loģikā šajā sakarā, bet nebūtu prātīgi to norādot. Jāatceras, ka šis temats ir vienlaicīgi gan aktualitātes, gan svarīgs nākotnes temats, kur mums ir nepieciešama Eiropas pieejas. Bez šādas pieejas, kādā veidā jūs iedomājaties Eiropas koheiziju, manuprāt, tas ir neiespējami un ir jāiet tālāk nekā pārdomas, kas aprobežojas ar kaut kādām pāris kompetencijām, kas mums ir pilnīgi skaidri, bet ir jāskata šis elements, šī tematika. Mūsu stiprināto politiku, mūsu eh, politiku stiprināts koordinācijas ietvaros, uh, ar Eiropas skatījumu, tas bija elements, kur es gribēju pasvītrot pirmais. Otrais elements ir pilāru svarīgums. Ir pilnīgi skaidrs, ka visi pilāri pensiju ziņā ir noderīgi un savstarpēji papildinoši, taču, manuprāt, ir ļoti būtiski paturēt vienu spēcīgu eh, publisko eh, pīlāru, jo tas ir vislielākais garants solidaritātei un arī sava veida pensiju drošumam. Es domāju, ka šis elements īpaši ir jāizceļ, īpaši runājot par solidaritāti, jo ne jau visiem ir eh, vienāda veida karjeras iespējas un piekļuve darbam, un tāpēc es domāju, ka vajadzētu konkrēti par vīriešiem, sievietēm runājot, un tāpēc šim pirmajam pilāram ir jābūt svarīgam. Otrs pamatelements. elements um, būtu pārdomas pār vecumu un e, pensionēšanos. Par to tik daudz runāts, un tas ir polemikas jautājums dažādās valstīs. Citi norāda, ka darba tirgus e, nav um, tirgus ar nulles kopsumu, bet tas arī nav bezgalīgs. Tas ir jāpatur prātā, un tāpēc paralēli pensionēšanās vecumam par darba kvalitāti ir jādomā par to, kā mēs labāk saskaņojam efekt, tik tiešām esošo pensionēšanās vecumu un faktisko vecumu. Tālāk vēl divas, jā, bet es, ja jūs jums, ļu, eh, ja jūs varētu varētu runāt uh, tikpat, cik Angelkungam, bet tagad vēl tikai viens teikums. Jā, es gribu teikt, ka nav adekvāti fiksēta līmeņa Eiropas līmenī, tomēr es domāju, ka noteikti minimālo līmeni, kas būtu fiksēts Eiropas līmenī, un kādas bija pārdomas arī par eh, minimālo ienākumu pirms dažām dienām, tas ir nepieciešams, lai mēs varētu palīdzēt mūsu vecīšiem nodrošināt pieniet pienācīgu dzīvu, dzīvi e, pensijas ietvaros. Paldies, Koferati, kungs! Paldies, pensiju ziņā, es domāju, ka ļoti nozīmīga ir pensiju loma. Es nevaru piekrist tam, ka dalība valstīm ir jābūt pilnīgām noteicējām par spēlēm. Mums ir jādomā par to, kā mēs veidosim šo uh, vienoto struktūru. Šis uzdevums ir, ir, ir uz, Eiropas uzdevums. Pensijas ietilpsta eh, vien, eh, pensijas ietilpst mūsu ikdienas uh, labklājības valsts eh, vienā no visbūtiskākajiem, eh, tā ir viena no visbūtiskākajiem sastāvdaļām. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu ignorēt šobrīd eh, valsts pīlāru lomu, taču ar esošo izaugsmas līmeni, kāda Eiropā ir vidēji Eh, pieaugot un pieaugot pensionēšanās līmenim un pieaugot eh, vecāku gadagājumu cilvēku skaitam sabiedrībā, es domāju, ka ir pilnīgi neizbēgami Eiropai tas, ka ka eh, šāda E, šāda sistēma izdara vēl lielāku spiedienu šo pilāru. Un tāpēc ir ļoti svarīgi stiprināt otro pilāru un trešo pilāru. Orā. Eiropas Savienība strādāt pie šiem jautājumiem, e, piešķirot finansējumu. Otrais e, temats ir mobilitāte. Mēs visi vēlamies, lai Eiropa visi varētu būt nodrošināta, visiem tik nodrošināta brīvā pārvietošana. Eiropā ir miljoniem personu E, kas ir iebraukuši no trešajām valstīm, un tādējādi mobilitātes un viņu tiesību pārvaldības jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Un pēdējais jautājums attiecas uz e, fliks, uz elastīgumu. Es domāju, ka būtu ļoti noderīgi ieviest tādas schēmas un plānus pensijām, lai varētu nošķirt e, dažādus, dažāda uh, līmeņa atalgojumu darbus. Jānosaka, zināms, ir, ir slieksnis un ir atsevišķās darba vietās jānosaka agrīna pensionēšanās. Jā, paldies, Baldasāra kungs un Šoters kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu pateikties referentei par šo te ļoti visaptvarošo uh, ziņojumu. Eiropas Savienības institūcija vēsture parāda, ka bieži vien ir vajadzīgs ilgs laiks, uh, lai pie kaut kā nonāktu, un pēc tam atkal process pātrinās. Piektdien vakarā uh, vai pat naktī tika pieņemta lēmuma, kas pat nav paredzēta līgumā, un tas ir viens piemērs. Un es domāju, ka šajā sektorā uh, Mēs nevarēsim palikt malā, uh, balstoties tikai uz subsidiaritātes principu. Tātad tas ir uh, loģisks secinājums uh, lēmumiem. Uh, Eiropai ir jāspēlē lielāka loma un jānosaka pamatnostādes. Es nevaru iedomāties, ka mums ir vienota valūta, bet vienlaicīgi ir 27. dalība valstīs atšķirīga uh, budžeta politika vai ka pensijas un apdrošināšanas sistēmas ir atšķirīgas. Nevar 68 gadu vecumā pensionēties Vācijā un 50 gadu vecumā citā dalībvalstī. Tas taču vairs nav pieņemami. Un starptautiskajos tirgos mēs redzam arī sekas. Un uh, arī turpmāk uh, mēs uh, atbalstīsim brīvu pārvietošanos un mobilitāti darba ņēmēju vidū. Un kā tad mēs to nodrošināsim, ja mēs nevarēsim viņiem dot ne tikai darba garantijas, bet arī garantēs viņu nākotnē? Tāpēc mums ir jārūpējas par to, lai pensiju sistēmas Eiropā tiktu labāk sasaistīts, kā teica Luksemburgas kolēģis. Eiropā pēdējos gados eh, mēs esam piedzīvojuši eh, pieaugumu darbinieku mobilitātē Eiropas Savienības ietvaros, piemēram, cilvēki, kas strādājuši Francijā, Vācijā un tā tālāk. Bet eh, tagad ir, ir tiešām jāmēģina šīs pensijas sistēmas labāk sasaistīt. Es to ir beigšu priekšsādātājs kundze. Ir skaidrs, ka uh, ir jābūt tādām vispārējām vadlīnijām. Uh, lai uh, nodrošinātu uh, darbību. Protams, ka nevar pilnīgi viena, vienādību šeit panākt, bet uh, mums ir jānosaka vismaz par kritēriju pensionēšanās vecumam. Nedrīkst būt tik lielas atšķirības, jo tad tā vairs nav līdztiesīga attieksme. Nevar taču tā būt, ka uh, vienā valstī eh, pensionējoties cilvēks saņem 70% no līdzinājās augstas, citā valstī 40%. Ja mēs šeit vēlamies patiesu iekšējo tirgu un uh, nodrošināt vienādu uh, pirktspēju dalību valstīs, tad uh, ir par to jādomā. I, ieceļotāji, migrācija, nodarbinātība, tā, tie ir temati, kas ir jāapsvērš šajā kontekstā. Paldies, dargi, dargais kolēģi! Uh, Kas attiecas uz uh, brīvu strādājušo pārvē, pārvietošanos, mēs redzam, kādas iespējas tam būtu. Bet es domāju, ka uh, noliegt, uh, noliegt Eiropas minimālos ienākums uh, valstīs tas nebūtu reāli. Un, un valstīs ir dažādi, uh, demografs, da, dažādi demografiskās situācijas, tad labi, bet uh, tagad nākamie runātāji. Šreters kundze un pēc tam raptīkons lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājs kundze. Uh, Tagad uh, mēs dzirdējam vēl vienu jaunu argumentu, kas tika šeit iekļauts, bet es gribētu atsaukties uz visu diskusiju. Vispirms jautājums, kāpēc eh, komisija vispār nāca klajā ar šo zaļo grāmatu. Man ir aizdomas, ka tā ar šo zaļo grāmatu vēlas panākt to, ka uh, pensiju pārnesamības direktīva beidzot sāk uh, nākt klajā, un vai tomēr tas ir piemērots uh, veids, kā to panākt, es nezinu, jo šeit mēs daudz par to runājam, bet pensiju pārnesamība uh, nozīmē, ka darba ņēmējiem tiek atņemta nauda, nevis droši nodot tālāk. Un tāpēc uh, faktiski tiek ierobežot mobilitāti, jo šī problēma nav atrisināta. Tad šeit tas ir skaidri redzams, ka kaut kas ir jādara. Otra lieta, kur komisija var aktīvi darboties, neatkarīgi no zamā, zaļās grāmatas, uh, proti, lai labs darbs nozīmētu arī labu pensiju. Šeit es runāju par eh, darba apstākļiem, tur ir aktīvāk jādarbojas, eh, jo tur komisija ir kompetence. Treškārt, pretdiskriminācijas jautājums arī šeit komisija ir kompetences un eh, būtu skaidri jānodrošina, ka uh, vecā gadgājuma cilvēki, kas var strādāt, lai viņi arī varētu strādāt tiešām. Un tas ir arī jautājums par direktīvas īstenošanu. Pēdējais punkts, ko gribētu minēt, ir atklātās koordinācijas metode, kas ir iespēja, un to var īstenot padomē. Un šeit būtu labi izstrādāt arī labāko praksi. Un labākā prakse attiecībā uz demirgrāfiskajām uh, pārmaiņām, manuprāt, laba ir Somijas sistēmā, kas ir elastīga, neierobežojot tiesības uz pensiju. Es domāju, ka šajā jomā vajadzētu vēl paskatīties, vai tie nebūtu tādi risinājumi, kas ir iespējami nākotnē. Bet galvenais jautājums ir attiecībā uz komisijas darbību, ir šīs te trīs pirmās lietas, kuras es nosaucu. Paldies! Paldies, Distraptikundze. Paldies! Es gribētu pavisam īsi pateikt kaut ko. Diskusijā tika minēts dažas lietas, un uh, man tas šķita ļoti uh, interesanti to visu uzklausīt, un es piekrītu tam, kas tika teikts. Tika atspoguļot situācija, kāda tā šobrīd ir. Uh, tika uh, uzteikt, uzspraust šie te, uh, uzdot šie te jautājumi, Harkins kundze uzdeva jautājumus, uz kuriem ir vajadzīgas uh, atbildes. Katrai dalībvalstī, manuprāt, ir jābūt atbildīgai par saviem lēmumiem. Vienlaicīgi, bet vajadzīga ir arī tāda vispārīga orientācija. Grieķijā šobrīd ir tā, piemēram, ka mēs esam ļoti sarežģītā situācijā. Uh, tieši šobrīd eh, tiek izstrādāts likumdošanas projekts, eh, kurš eh, noteiks vecuma palielināšanu, vecuma pensiju saņemšanai. Vienlaicīgi tiek samazinātas pensijas un pieaug bezdarbs. Un no Eiropas mēs vēl saņemsim aicinājumu īstenot mērķus attiecībā uz nodarbinātību un nabadzības samazināšanu. Tātad jūs sapratīsiet, ka uh, mana valdība uh, būs spiesta kaut ko darīt, kas būtībā nav īstenojams. Nereāli mērķi tie ir. Tagad mums būs pašvaldību vēlēšanas drīz un arī reģionālās vēlēšanas, un uh, līdz ar to šī dilema vēl sāsinās. Valdībai ir uh, vienlaicīgi jābalso par šo likumdošanas paketi un uh, jākandidē vēlēšanās. Un ir ļoti sarežģīti visus tematus šeit iekļaut. Mēs šeit uh, redzam dažādas iespējas. Vai nu mēs turpināsim to darbu, ko veicam šeit, viedokļu apmaiņu, diskusijas un tā tālāk, lai uh, rastu saprātīgs risinājums. Vēl viena iespēja būtu varbūt kā melno humoru izmantot un uh, vienkārši atsaukties uz to, kāda ir mūsu pieredze, uh, Bet mums ir jāmēģina šeit palīdzēt dalībvalstīm. Paldies! Es nedomāju, ka daudz piekrist. Treten kundze, vai jūs vēlētos vēlreiz uh, um, uzstāties, lai uzdot vienu, divus precīzus jautājumus mūsu ekspertiem, pirms viņiem dot jautājumus, lai atbildētu uz komentāriem jautājumiem? Jā, priekšsēdētājs kundze, paldies jums! pārstāvot sociālos partnerus, es gribētu vaicāt, kādā veidā mēs varam domāt, ka problēmas pašas no sevis nu, noregulēsies. Ja mēs pieprasām atbilstošu pensiju, un es tam piekrītu, un ja pēc tam mēs pārceļam Eh, šo slogu uz visiem eh, tiem, kam ir jāsamaksā šī adekvātā pensija. Tas nozīmē, ka agri vai vēli uh, ienāk, tī, neto ienākumi tiem, kuri maksās par citiem, samazināsies. Un, ja tie samazināsies, tas nozīmē, ka tam būs sekas uz nākotnes pensiju izmaksām. Tātad mums ir jāatrod stratēģija, lai tie, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, uh, vai ir uz šī sliekšņa, neciestu vēl vairāk. Kā jūs iziesiet no šī apburtā loka? Kurš par to samaksās? Tā ir problēma. Un kurā vietā mēs varam iekonomēt? Lūk, tas ir mans pirmais jautājums. Otrais jautājums pensionēšanās vecums. Es piekrītu tiem, kas saka, ka Eiropa nevar uzspiest uh, vienoti un vienā veidā visiem pensiju vecumu. Taču dalību valstīm tomēr vajadzētu izteikt savus ieteikums, lai mēs varētu ietek, eh, ietekmēt šo pensiju vecumu, jo cilvēki dzīvo ilgāk. Es uzdod šo jautājumu visiem. Kā jūs gribat, lai es pareizi noformulētu? Es labi sapratu, ko šeit teica uh, pašnodarbināto pārstāvi un, un, un, un arotbiedrību pārstāvi. Mēs te visi runājam par sniedzamības direktīvu, kas netiek izmantota. Un te jāredz arī, kāpēc. Un jāuzdod sev šis jautājums. Un tāpēc man ir jautājums Eiropas komisējai, ko, ko jūs darīsiet? Es gribēju zināt, vai tas, ko mēs piedāvājām konkrēti šajās debatēs, Vai, vai tas ir ticis sadzirdēts Eiropas komisijā? Eh, mūsu eksperti jā to saprata. Paldies, es atvainojos. Es jums tikai varu piešķirt katram trīs minūtes. Eh, es piedāvāju sākt šādā kārtībā. Business Europe tad pirmie. Paldies. Daži jautājumi tikai ņemot vērā laika ierobežojumus. Runājot par pensionēšanās vecumu un kāpēc mēs tikai pieminējām eh, vecumu palielināšanu, bet eh, nevis tā, lai mēs definētu kaut kādu gadu skaitu. Es savā prezentācijā šo punktu nepieminēju, bet biznesa Eiropas viedoklis būtu paaugstināts pensionēšanās vecumu, taču pēc tam ir atsevišķi pasākumi, kur dalībvalsts var īstenot, lai eh, paaugstinātu patieso eh, vecuma, eh, pensionēšanās vecumu. Vēl viens veids ir pensiju plānu likvidāciju. Varbūt vēl viens veids ir eh, nacionāla ietvaru veidošanu, kur jūs eh, izveidojat savu veidu koridoru, kurā eh, tiek lemts par maksājumiem, par iemaksām un iespējām agrāk pensionēties. Bet par vecumu diskrimināciju tālāk, protams, šāda diskriminācija nav pieļaujama nekādos apstākļos. Uh, kā darba devēji mēs to pilnībā atbalstām, un ir daudzi uzņēmumi, kas mēģina veikt pasākumus šajā jomā, piemēram, e, uzņēmumu e, politikā, e, veselības aizsardzībā, aktīvā novecošanā, kā arī veidot schēmas, kur tiek tiek izveidoti projekti, lai varētu sekot dažādo strādājošo vecumiem. Taču nozīmīgi mums ir rast līdzsvars starp e, strādājošo izmaksām un produktivitāti, bet tas attiec ne tikai uz vecāku gadagājumu strādājošiem, bet pilnīgi visiem, lai varētu nodrošināt uzņēmumu konkurētspēju. Tālāk par citiem konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdoti Biznesa Eiropas adrese jautājums par IOP direktīvas pārskatīšanu. Mēs uzskatām gan procedūras, gan pēc būtības šī direktīva nav jāpārskata. Tā ir ietekmējis vairākus pārobežu gadījumus, bet arī jāsaka, vispārīgi, kad mēs runājam par tās pārskatīšanu, kas tiek par problēmu, tiek nosaukts tas, ka runājot par daudzveidību tās ieviešanā dalību valstīs un par pārobežu definīcijas jautājumu, kas atšķirs no vienas dalību valsts uz citu, vajadzētu mēģināt eh, padarīt skaidrākus šos noteikumus, nevis tos pārskatīt. Tālāk runājot par Persijas ienākumu avotu dažādošanu. Šeit mēs runājam par pirmo, otro, trešo pilāru. Protams, katra dalībvalsts lemj par līdzsvaru, bet, manuprāt, dažādošana starp uh, privāto nodarbinātības un valsts pensiju ir vislabākais veids, kā nodrošināt e, noturīgas un adekvātas pensijas nākotnē. Un visbeidzot, vai mums ir nepieciešams lielāks sistēmisks regulējums Eh, pensijām eh, Eiropas Savienības līmenī. Es eh, šeit atsaucos uz maksātspējas likumiem, tas un pensiju fondiem, kas varētu ietekmēt dalību valstis. Paldies tālāk, eh, arotbiedrību konfederācijas pārstāvis. <coughs> Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tik uzdot daudz jautājumu, es nevarēšu atbildēt uz visiem, bet uh, dažus es izcelšu. Pirmais ir teikts, kāpēc jūs runājat tikai par pensionēšanās vecumu? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs atbildam uz uh, zaļo grāmatu, kas uzdod šo te jautājumu. Dziļāk skatoties, runāt par pensionēšanās vecumu pagarināšanu un nerunāt par uh, reālo uh, profesionālās darbības izbeigšanas vecumu, uh, nav prātīgi. Es to jau vienreiz teicu, un es vēlreiz gribu uzsvērt. Uh, ir svarīgi, lai sakristu reālais uh, pensionēšanās vecums uh, ar uh, to, kas ir paredzēts. Tātad, jā, jāuzmanās. Vēl viens punkts te jau tika teikts, jā, ka nevajag pārāk augst novērtēt uh, demografisko problēmu. Jā, tā arī ir. Tie ir tās ir cikliskas problēmas, kas uh, periodiski atgriežas. Un es gribētu norādīt kaut ko. Eiropas, uh, Rietuma Eiropas valstīs, ja mēs ņemam. Sociālās aizsardzības schēmas pēc otrā pasaules kara tika izstrādāts tādā situācijā, uh, kad demografiskais konteksts bija vēl nelabvēlīgāks. Kāpēc tās tika izstrādāts tieši šajā laikā? Tāpēc, ka tad bija nodarbinātība un bija ekonomikas atjaunotne. Un tieši tāpēc mēs saistām uh, nodarbinātības kvalitāti, kas dod resursus pensiju finansēšanai un pašām pensijām. Un man liekas, ka šī saikne ir ļoti acīm redzama un mēs uz to uzstājam. Mēs arī te runājām par uh, vienlīdzības ar sievietēm un vīriešiem, sevišķi pensionēšanās laikā. Te kāds runāja par aritmētiku, man nepārāk tā patīk, taču mēs konstatējam, ka uh, darba dzīvē šodien sieviešu algas un sieviešu karjeras iespējas ir zemākas par 20% nekā vīriešiem, un kā tad jūs gribat, lai pensijas būtu vien, vienlīdzīgas? Lūk, šajā virzienā jādarbojās. Uh, Jūs gribat precīzas atbildes, lūk, es jums dodu precīzi atbildi. Tālāk. Vai šis sloks ir jāparceļ uz, eh, uz nākamajām paudzēm? Nē, ne, es nerunāju par slogu. Es zinu, es jums saku, ka mūsu sistēma šādā veidā funkcionē, un eh, jāsaka, ka pirmā pīlāra valsts eh, pīlārs ir solidārāks un drošāk, Tad es saku, ka šodienas aktīvi finansē pensijas. Un rītā, rītdienas aktīvi finansēs rītdienas pensijas. No šīs loģikas nedrīkst atkāpties, jo citādi, un to apliecina aptauja dati, mēs, uh, mēs ievirzītos vēl riskantāk tālākā finanšu sistēmā. Uh, protams, ka tad nav nekādu brīnumu risinājumu, taču es domāju, ka nav jāaizmirst dažus pamat patiesības. Tātad es arod, pie karodbiedrību dabinieku būšu ļoti mierīgs. Eh, eh, jā, pēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man tika uzstādīts precīzs jautājums par uh, priekš, priekšlaicīgu pensionēšanos. Uh, Tas ir tāds viegluma risinājums, ko visi izmantoja e, iepriekšējos gados, un krīzē, diemžēl, tas tika uh, izmantots, taču mēs vienmēr par to esam cīnījušies. Uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem ir nepieciešami viņi strādājošie un visi strādājošie. Un šī sistēma nekad nav atļāvusi viens pret viens uh, radīt jaunas darba vietas. Uh, tas tā nav patiesība. Uh, tā rezultātā, ka cilvēki ātrāk pensionējās, netiek radīts jaunāks darba, jaunas darba vietas tad, tad es domāju, ka uh, tā ir laba ideja, bet uh, viltus laba ideja. Un jā, jādomā ir par citiem risinājumiem, lai uh, vecāku strādājošos noturētu ilgāk darba tirgu. Un tāpēc es uzstāju, ka paralē, paralēli ir uh, jāpaukstina gan pensionēšanās vecums, gan arī reālais vecums, kad cilvēki dodās pensijā, un te es pilnīgi pievienojos iepriekšējiem runātājai. Un jādarbojas uh, Uh, sociālās nodrošinātības uh, jomā, uh, ražīguma jomā un fiskālo pamudinājumu jomā, tas arī te tik ļoti labi norādīts. Ir jāsaglabā šī fleksibilitāte, šī elastība, lai cilvēkiem būtu šī izvēle, piemēram, daļēji palikt darba tirgu un daļēji tikai iet pensijā, ir iespējami daudz risinājumi, un te jābūt vairāk mums ir novatoriskiem. Eh, solidaritātes starp paudzēm. Uh, ir tas, kā pašlaik mūsu sistēmas darbojās, bet mums ir jāvirzās arī uz pīlāru dažādošanu. Un tāpēc es runāju par šo uh, uh, balstīšanos uz visiem trim pīlāriem, lai arī iesaistītu cilvēku individuālo atbildību atbildību. Nepietiek tikai ar starppauģu atbildību. Katram ir jāuzņemās daļa no šīs smaguma. Un pateicos jums par uzmanību représentant de Eurokadra uh, eh, pārstāvs Karlo Parietīkungs. Paldies, es eh, pāriešu uz itāļu valodu, jo es klausai, klausījos itāļu valodā jautājumu. Es runāju par uh, ietvariem, pamatiem un metodēm. Es domāju, ka tas ir pats galvenais, lai Eiropas Savienība izveidotu pamatu, ar mērķiem, kritērijiem un principiem. Pēc tam, kā mēs rīkosimies? Nav iespējams, ka šīs debats pēc tam mums pateiks, ka visi balsās tikai uz valstu sistēmām. Uh, Piesaucot sociālo dialogu, kas arī pieder pie Lisabonas uh, līguma un ne tikai pie Eiropas vēstures, ir tad, tad iespējams, ka uh, eh, sociālajie partneri, uh, respektējot savu patstāvību un arī instu, institūcijas, tātad, ka viņām nākas uh, domāt par to, kā iedzīvināt šos mērķus, šos kritērijus un šos principus uh, dažādu valstu at atšķirīgajās situācijās izveidojot saikni, kura patreiz ir ļoti vāja starp sociālo dialogu Eiropas līmenī un sociālo dialogu valstu līmenī. Ar trīspusējām, divpusējām sarunām starp sociālajiem partneriem par būtiskākajām tēmām, lai paaugstinātu sistēmas globālo konkurētspēju un samazinātu nestrādāšanas izmaksas, kas Eiropas Savienībā ir e, ļoti augstas. Tad es šeit runāju par Eiropas līmeņa sarunām, bet kas izraisītu arī sarunas valstu līmenī par mūža izglītību. E, tāpēc, ka tas ir viens no elementiem, kas varētu palīdzēt um, risināt šo problēmu darba tirgū tiem, kam ir uh, e, 5-6 gadi kā dažādās situācijās eh, piemērot eh, vienādu iespēju pasākumus, ja mēs gribam novērst diskrimināciju un netaisnību, piemēram, starp sievietēm vīriešiem, kas patreiz ir darba vidē. Lūk, es tikai gribēju eh, to pamatu atgādināt un metodi. Ir jānosaka mērķi, un šī metode mums ļauj šos Uh, šos, šos uh, mērķus iedzīvināt valstu līmenī. Un tagad vārds uh, mūsu pēdējam runātājam Tim, Timerman kungam. Like to... Paldies, es gribētu sākt ar atbildi uz referenci jautājumu par to, kurš maksās par pensijām nākotnē. Mēs uzskatām, ka finansēšanas problēmas atslēga ir darba tirgus. Uh, ir absolūti nepieciešami iesaistīt vairāk cilvēku darba tirgu, un tā kā es pārstāvu organizāciju, kuras biedri ir uh, veiksmīgi strādājuši savās darbvietās, tad es gribu teikt, ka mums ir vajadzīgs nevis kaut kādas darba vietas, bet labas, kvalificētas, uh, labi apmaksātas darba vietas, jo tas finansēs ilgspējīgas uh, pensijas. Bez tā mēs nevarēsim aritmētiski uh, um, pat finansēt pensiju sistēmas. Runājot par pensionēšanās vecumu, kas tad tika apspriests, proti vai ir interešu konflikts starp jaunākiem un vecākiem darbņēmējiem, un šeit es liektos piekrist uh, Volocinskas kundzei, Saskaņā ar mūsu pieredzi agrīnā pensionēšanās ir uh, radījusi milzu Uh, finanšu slogu visiem darbņēmējiem, visai sabiedrībai, ieskaitot arī jaunus darbņēmējus, tātad jauniešus, uh, tā pašā laikā ne, neuzlabojot viņu iespējas darba tirgu. Un es domāju, ka ir, tas ir ambiciozs uzdevums, jāmēģina abas lietas, jāpagarina uh, cilvēku uzturēšanās darba tirgu un arī jāuzlabo uh, iespējas darba tirgu jauniešiem. Uh, Runājot par uh, vecumu diskrimināciju, jā, mēs uh, ceram, ka uh, komisija izmanto savas kompetences, lai cīnītos pret vecumu diskrimināciju. Un runājot par vecumu diskrimināciju, nav runa tikai par vecāku gadgājumu darbu ņēmējiem, bet dažos gadījumos arī ar jauniešiem, runājot par minimālā vecuma prasībām, lai iegūtu pensiju tiesības. Ceturtais punkts gribētu piekrist tam, ko teica Manna kungs par uh, to, ka uh, darbņēmēju paturēšana tirgu ir leģitīvs motīvs uh, papildu pensiju schēmām, šīm arotpensijām. Pensija, kas šādi tiek maksāta, izriet no stabilām darba attiecībām un no apusējas vēlmes šīs attiecības saglabāt. Tātad, ja abas puses uh, piekrīt šai te um, stabilitātes uh, situācijai, tad nevajadzētu uzspiest abām šīm pusēm elastību. Paldies par šo devumu un uzstāšanos mūsu komitejā. Kad mēs runājam par atbildīgu, noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu, Un nākamais ir Roimens Roitenes eh, ziņojuma skatīšana, nākamais etaps 22. novembrī debats par pirmo ziņojumu projektu un diskusija ar vairākiem ekspertiem, kas eh, nepārstāv sociālos partnerus. Paldies visiem, kas piedalījās šodien debatēs, un mēs tagad pārējām pie darba kārtības 18. punkta, bet pirms to es. Eh, pirmais, pirms mēs to darām, es gribētu zināt, vai Morēnas kundze atgriezīsies, eh, vai kāds var man pateikt. Vienkārši tāpēc, ka es negribētu beigt sanāksmi neatgriežoties pie jautājuma, kas tiks skatīts nāko, eh, Eh, sanāksmes sākumā par Cimers eh, ziņojumu grozījumiem. Vairāk koordinatori nebija klāt mūsu pēdējā sanāksmē. Eh, vicepriekšsēdētāja, kura aizvietoja mani sēdi sākumā, bet izņemot, ja nu vienīgi man ir kādi garīgi, traucējumi, man šķiet, ka koordinatoriem uh, E, sirgst ar amnēziju, jo mēs sanāksmē pilnīgi skaidri izlēmām, kā e, vienošanās starp FEM komiteju, nodarbinātības komiteja attiecās uz e, darbu sadalījumu, kas ir norādīti vēstulē, kas izsūtīti visiem koordinatoriem un referentiem, kurā bija uh, norādīti visi būtiskākie punkti mūsu 9. septembra viedokļa apmaiņā. Un par to arī bija debats. Es to ļoti labi atceros. Un izņemot, ja nu vienīgā nu referenti nebija klāta mūsu, e, mūsu sanāksmes laikā. Tā, tomēr grib norādīt, ka pilnīgi skaidri tika izlemts, ka mēs runājam par nabadzību un e, FEM komiteja pār sievietēm. Mēs nabadzību viņa sievietes, un tad, kad ir vienošanās labā skaidrā formā, es vairāk negribu vienkārši pie šīm diskusijām atgriezties. Un es, jā, man eh, sarūktīja tas, ka lielākā daļa grozījumu, kas nerespektē šo kompetenci sadalīju, eh, eh, sadalījumu abās grupās, E, tos ir parakstījuši ēna referenti. Es viņiem lūdzu vainu. Vainu vainu. E, iesniegt e, FEM komitejā, kur grozījuma iesniegšanas termiņš ir līdz 9. decembrim, vai arī iesniegt mutiskos grozījumus, kurus mēs izskatīsim rakstiski lai varētu tos izskatīt par pieņemamiem, bet tos nepārakstot pilnībā. Un tas viss ir jādara vai nu franču vai angļu valodā. Lūk, manam priekšlikumam, un es tagad dodu vārdu Serkas kungam, bet uz vienu minūti un nevairāk Serkas kungs lūdzu. Jā, ir skaidrs, ka tāds, kad mēs runājam par. Uh, Nabadzības jautājumi tā ir šī komiteja, un par sieviešu jautājumiem SFM komiteja. Tas tika izlēmts koordinatoru sanāksmē, tas saprātīgi. Un mums, eh, tad, kad ir jāinterpretē konkrēts eh, grozījums, kas, um, kas netika izlēmts, jā, bija sanāksme ar referenti un ēnu referentiem, lai skatītu grozījumus un iesniegšanu termiņus Lūk, vēl viena sanāksme noteikta, bet eh, es eh, piedāvāju ies, pārskatīt tos grozījumus iesniegt FEM komitejā, un manas piedāvātā sanāksme ir e, e, sanāksme, lai pārskatītu e, E, kopumā, bet nevis katru atsevišķi grozījumus. Un tādējādi mēs pārējām. Es ļoti atvainojos, pie, bet pie 18. punkta es ļoti atvainojos mūsu viesiem par šo kavēšanos. Pētījumā, ko es sagatavoju setuk par klimatu pārmaiņām, jau rūpniecības politiku un krīvis pārvadāšanas veidiem un vārds Žoidukajo. Merci, madame la présidente. Je comprends, je suis. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es jūs sapratu, saprotu, franču sindikālists, protams, interesē uh, eh, tēma par pensijām. Uh, manā valstī tas, ir, tas, tas prasa ļoti daudz laika institūcijās. Tātad es jums gribu pre, eh, prezentēt šo pētījumu, jums droši vien izdalīja brošūras, bet es gribētu uh, saīsināt laiku, jo jūs jau prasījāt Eh, kādā laikā es varētu iekļauties. Es gribētu rezen, pre, rezumēt. Uh, šis pētījums ir veikts pēc pirmā pētījuma, kas jau tika veikts par uh, klimata izmaiņām un uh, sakām, ko tas izraisa uh, nodarbinātībā. Šis pētījums tika veikts uh, uh, 2007. gadā. Un šis pētījums mums ļauj definēt divus konceptus. Uh, um, saulēcīguma un pārējais koncepti. Uh, tas ir ļoti svarīgi un vairākas reizes par to ir pēc tam runāts. Uh, klimata pārmaiņas uh, palielina nevienlīdzības starp pasaules reģioniem un pat šo reģionu iekšienē. Un tādēļ mums ir ar nevalstiskajām organizācijām kopīga uh, pozīcija koordinācijā, kas saucās Spring Alliance. Uh, tur ir gan arodbiedrības, gan zināms skaits sabiedrisko organizāciju, un tās uzskata, ka nevar runāt par klimata izmaiņām, ja nerunā par sociālajām problēmām, sociālo nevi, nevienlīdzību. Tad, tad uh, vides un sociālajām tēmām jābūt saistītām. Uh, šis pētījums ir veikts par uh, industriālās stratēģijas problēmām, rūpnieciskās stratēģijas. Pētījums ir ļoti plašs un dzīvs. Uh, Katrā nozarē atsevišķi federācijas ir piedalījušās. Es gribētu pasvītrot tikai dažus aspektus. CO2 emisiju samazināšanās ir tiešām nopietnas uzdevums. Šis ir šodienas izaicinājums un arī rītdienas izaicinājums par jauniem, attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām. Tad, tad investīcijas pētniecībā un tehnoloģijās visos sektoros nākotnē. Tam visam ir jārēķinās ar šo nepieciešamību samazināt eh, CO2 emisijas. Uh, šī tēma eh, skar visas politikas un skar arī nodarbinātību kopumā. Uh, ir nepieciešam, būs arī nepieciešamas uh, pārveides uh, daudzās darba vietās un arī jaunu darba vietu raž, uh, radīšana. Un tas atkal savukārt izraisa apmācības problēmas tālāk, tad, tad tas arī saistās ar šīm patreizējām mūsu debatēm. Mēs esam pasvītrojuši nozīmīgas tēmas, kas jāņem vērā Pirmais, tad šis pētījums, kā jūs to redzat savā brošūriņā, pētījums aptver elektroenerģijas sektoru, metalurģijas sektoru, atvainojiet, es meklēju pašlaik pareizo lapu, lai jums nepastāstītu kaut ko nepareizi, ķīmiju, cementu, alumīniju, stikla rūpniecību. Uh, aprīkojumu, naftas rūpniecību, automobīļu uh, ražošanu un izolācijas materiālu ražošanu. Un tad, tad viss šīs dažādās nozares apskatot, mēs cenšamies saprast, kas ir jāparedz. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka attiecībā uz visiem šiem sektoriem Uh, tad, tad milzīgas problēmas ir pasaules pieprasījumā. Uh, pro, visā pasaulē ir problēmas ar visu šo nozaru uh, izaugsmi. Cilvēces vajadzības ir milzīgas, problēma ir uh, zināt, kādas atbildes jādod, kāda risinājuma jādod uz šai nepieciešamībai. Uh, Kāds, ir, kāda ir Eiropas daļa pasaules nākotnes izaugsmē? Šodien Eiropa dod 30%. Uh, un mums ir nepieciešams redzēt, vai Eiropa varēs palikt eh, tehnoloģiju ziņā eh, visos šajos sektoros eh, par svarīgu centru. Tad, kā apvaldīt šos ātras industrializācijas riskus saistībā ar CO2 emisijām? valstis, valstīs vērojama strauja izaugsme un uh, tā palielina arī uh, CO2 emisijas. Es dodu vienkārši piemēru. Eiropā jau trīs gadus importē cementu. Cementu ražo ārpusē. Tātad uh, tā ir prece ar nelielu pievienoto vērtību, to uh, pārva, pārvedā ar kuģiem. Tātad Eiropa to importē. Un tāpēc, ka tirgi ir pārvietojušies, Un uh, pirmā multinacionālā, lielākā multi, multinacionālā grupa Ķīnā ir Lafarge šodien. Tātad eh, šodien ir jāre, jārēķinās uh, ar šie, šo uh, emisiju jautājumu, jo citādi ir nopietnas risks, ka uzņēmumi tiks pārvietot uz citām valstīm. Uh, mēs redzam, ka Eiropā notiek šī emisiju pārvietošana. Tad e- e- Eiropa savas uh, emisijas pārvieto uz citām valstīm. Tālāk saistībā ar finanšu krīzi. Uh, te atklājās liela ekonomikas finansializācija visos sektoros. Uh, pētniecībai un attīstībai ir jādod risinājumi vidēju un ilgtermiņu politikām. Uh, šī ir īpaša nedēļa, jo komisija uh, izteiks savu piedāvājumu par vienoto tirgu un rūpniecības politikām, un nākošajās nedēļās, tas laikam ir decembrī, Eh, notiks padomu par enerģētiku un valstu vadītāju sanāksmi par enerģētiku un kā Eiropa pārskatīs savu enerģētikas politiku. Tad, tad mums jāskatās visus šos finansiālos e, aspektus, eh, lai Eiropa varētu eh, pienācīgi atbildēt izaicinājumiem šajā sektorā. Ir runa par nozarēm, kas prasa ļoti daudz enerģijas, un šeit ir jāveic nopietni pētījumi. Mēs nevaram samierināties, uh, ņemot uh, piemēr, pa, piemēru komunikāciju uh, un teikt, uh, mazs ir skaists. Tātad uh, šī koncepcija ir balstīta uz Eh, tādu eh, lietu, kas pilnīgi neko, nekādu naudu neprasa eh, viļņi. Mēs nevaram to piemērot visām nozarēm. Un tāpēc Eiropai ir ļoti nozīmīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. Ja mēs varētu uh, atbildēt uz šiem jautājumiem, tas būtu ļoti svarīgi. Mums ir ātri jānosaka tehnoloģiskā aizsardzība. Eh, te runa par oglekļu normām, atvērt debati par caurskatāmību un izsakojamību. Uh, ir uh, jā, jāizveido Eiropas standartiz standartizācijas aģentūra. Mēs daudz balstamies uz riču regulu. Tad, tad jābūt iz, izsakojamai, izsakojamam šim oglekļu faktoram. Uh, un uh, konfederācijas eh, visus darbus, eh, visos darbos ir ietvērta šī uh, koncepcija. Uh, uh, ir runa par šo uh, rich regulu. Uh, tā Eiropā, rich, Eiropa atbild uz, uh, atbild uz diviem jautājumiem. Rič process ir uh, tikai sākot, sākuma process, jo tehnoloģiski attīstāk būs, attīstītāk mūsu būs sabiedrība, jo nepieciešamāk struktūrai būs šī uh, caurskatāmība un izsakojamība. Tas ir svarīgs sociālajiem līdzsvaram, tiesību līdzsvaram, fiskālajiem līdzsvaram. Vēl viens elements, eh, kas izriet no mūsu pētījuma, ir tas, ka ir nepieciešams strādāt pie pētniecības un attīstības. Es centīšos ātri pārskatīt šo jautājumu. Tad tas ir saistīts ar uh, eh, funkcion, eh, funkcionēšanas, pē, funkcionāliem pētījumiem uh, metalurģijas jomā, uh, Uh, ir runa par tehnoloģisko platformu attīstību un par sadarbību starp uh, dažādiem, uh, dažādām nozarēm, un to ļoti uzskatām parāda mūsu pētījums. Cita daļa ir saistīta ar oglēm ar oglekli. Mēs varam teikt šodien, ka Ķīna, Indija un Savienotās valstis uh, velta uh, miljoniem dolāru uh, pētījumiem šajā jomā. Pasaules, uh, nepieci, pasaules vajadzības ir tik milzīgas, ka mēs jau viņam nevaram atbildēt. Uh, pārsvarā uh, cilvēcei nav uzkrājumu, uh, nav uzkrājumu, un tāpēc ir nepieciešams sniegt uh, atbildi piemēram, uh, oglekļu uzkrāšana. Uh, Eiropā ir pieredze dažādas valstīs, piemēram, Vācijā. Uh, problēma ir ļoti grūta, ir runa par šo uzkrāšanu. Un tā, tā būs nopietna, kamēr vien mēs izmantosim tik lielā mērā fosīlo kurināmo. Kas attiecas uz nodarbinātību? ir jāņem vērā atsevišķi parametri. Mēs labvēlīgi uztveram un federācijā mēs to, par to runājām, par CO2 emisiju samazināšanu, par atjaunojumu enerģijas veidu veicināšanu un enerģētisko daudz, daudzveidību un izmaiņām. šie jautājumi Eh, ir jāredz, kā šie jautājumi eh, jā, eh, ļauj uzlabot nodarbinātības kvalitāti Eiropā. Es ņemu, piemēram, piemēru. Galvenokārt vēja ģeneratori tiek ražoti Ķīnā. Un pašlaik mēs, kā arotbiedrības, uh, pētam, piemēram, ir viela, kas, ar ko tiek pārklāts vēja ģeneratoru spārni, tā ir ļoti bīstam un Eiropā to nevar izmantot. Bet tā kā to ražo ķīmija, Ķīnā, tad mēs uzskatām, ka šī problēma nav mūsu kompetencē. Elektriskie akumulātori arī tiek ražot Ķīnā. Man nekas nav pret ražošanu Ķīnā, bet mums ir jāstāsta, kādos apstākļos un kādā veidā šie produkti tur tiek uh, raž, ražoti. Ir uh, vēl jautājums par uh, kvalitīvu darba vietu izvietojumu. Eiropā ir liels enerģetiskais potenciāls, uh, arī liels potenciāls jaunā, jaunu darba vietu radīšanai celtniecības jomā. Es to teicu jau zaļo grupā. Uh, radīt jaunas darba vietas celtniecībā nozīmē. Uh, uh, ir, ir, e, šajā jomā ir ļoti svarīgi nodrošināt lielāku caurredzamību, tāpēc, ka tur ir visvairāk pelēkā darba, pusnelegālā darba, korupcijas un e, daudz citu negatīvu aspektu. Tad uh, jārada šī uh, nozarē kvalitatīvas darba vietas, kvalitatīva nodarbinātība, tas ir ļoti svarīgi. Tad, tad jāstāsta, kādos apstākļos notiek šis darbs. Tad, tad eh, šeit ir ļoti svarīgs sociālais dialogs un uh, sabiedriskais dialogs. Eiropa uh, cenšas ievērot līdzsvaru starp normām, šo normu izpildīšanu un uh, uzraudzību un izsekojamību. Šodien uh, mēs cenšamies radīt pastiprinātu sociālā dialoga pamatu un um, mēs esam tam pilnīgi atvērti. Uh, mēs um, taisam pētījumu uh, starp sociālajiem partneriem uh, par šo tematu. Mēs domājam, ka finansējuma problēmas ir ārkārtīgi svarīgas, lai nodrošinātu šīs pārējas gan pārvaldībā, gan izglītībā un apmācībā. Vēl viena joma svarīga Eh, mēs uzskatām, ka darba eh, vietām ir jākļūst zaļākām. Eh, te joprojām mēs atsaucamies uz rīču. Un jāanalizē ir arī šo elementu atstātais iespējas Es teiktu, ka klimatiskās pārmaiņas un e, te, jauno tehnoloģiju izmaiņas kļūst par vienu no svarīgiem elementiem, lai nodrošinātu veselību darba vietās. Tātad šeit mums jāskatās, kas no tā izriet. Tātad mēs balstāmies uz atjaunojumām enerģijām, bioenerģiju, un mēs esam pilnīgi labvēlīgi attīstībai šajā virzienā. Mēs redzam automobīļu rūpniecībā Eh, ka ir nepieciešams eh, sarunas par eh, attīstību, bet pašlaik mēs esam sarežģītā pārejas periodā. Mēs pārējām no patreizējās dzinējas sistēmas uz hibrīdu sistēmu vai pat elektrisko sizē, sistēmu, taču šī pāreja var vilkties vēl gadiem ilgi. Un tad, tad te rodas jauni uzņēmumi, un te rodas arī lielas pārmaiņas ja mēs eh, runājam par eh, ogļu sektoru. Eh, Eiropai labi jāpārzina situācija visās savās valstīs. Uh, 2009. jeb 2008. gadā tika runāts par klimata izmaiņām, bet netika pietiekami novērtēts stāvoklis, piemēram, Polijā, Un šodien mums ir jāskatās, kādai jābūt šai politiskai e, gribai, lai risinātu šodienas uzdevumus. E, e nevar uzticēt valstī, kas 80% e, paļaujas uz oglēm enerģētikas lomā, e, vienai pašai pārveidoties. Te ir arī Eiropas atbildība kohēzijas jomā un arī finanšu palīdzībai ir liela nozīme. Tātad brošūra ir daudz pilnīgāka par to, ko es teicu, bet es cenšos nepārāk ilgi runāt. Lūk, paldies! Paldies! Paldies par šo prezentāciju. Es domāju, ka tas dod iespēju mums. Uh, Eh, uzsākt padziļinātas eh, diskusijas. Vienīgi žēl, ka ne visi komitejas locekļi ir klāt šajā. Runājot par šo stratēģiju un par šo veidu, kā mēs varam konkrēti izmantot un saistīt eh, to ar mūsu komitejas darbību. Bet, ja tūki neiebildīs, tad mēs mazliet pārsniegsim savus sanāksmes laiku, bet katrā ziņā nepārāk daudz. Uh, Šreters kundze un pēc tam Steinbriks kundze. Jā, vielen dank. Paldies par uh, šo te informāciju. Tas turpina mūsu diskusiju par zaļajām darba vietām. Un par to mēs jau runājām arī to, ko jūs te pieminējat, īpaši par jautājumu, kā radīt tādu sabiedrisku ietveru dialogam. Un to mēs jau ļoti konkrēti noteicām ar mūsu lēmumu. Mēs teicām, ka ir ļoti labs piemērs Zili zaļā alianse ASV, kur uh, vīdas apvienības un darba devēji cenšas šo te uh, pārēju īstenot, eh, veidojot tādu veiksmīgu stratēģiju, mēs eh, kaut ko varētu no viņiem pārņemt. Dažus elementus mēs jau iekļāvām ziņojumā, ko pieņēmām. Un svarīgi šajā ziņojumā ir arī tas, ka mēs raudzījāmies ne tikai uz jaunajām nozerēm, bet uz visām nozerēm, kur ir izmaiņas un aprakstījām šīs izmaiņas, kādas ir eh, nepieciešams, īpaši runājot arī par izglītību un tālāk izglītību. Uh, tā ir īpaši aktuāla, lai darbiņēmēji netikt vienkārši nostumti malā, kamēr viņiem joprojām vēl ir ļoti svarīgas spējas un kompetences tradicionālajās jomās. Tas nozīmē, ka jūs minējāt arī e, energointensīvās nozares, tur e, visu laiku ir e, dažādas aktivitātes, uh, lai samazinātu energoietilpību. Ir arī pilotprojekts, piemēram, tērauda rūpniecībā. Un ideja ir tāda, ka ar mazāku elektrības patēriju uh, ražot tēraudu un to arī uh, izmantot kā mārketinga instrumentu. Tātad, uh, sakot, redziet, šis ir tērauds, kas, piemēram, vēja ģeneratoriem tiek ražots, uh, uh un uh, tā ražošanā ir izmantots inovācijas. Uh, tātad šo marķēšanu, marķējumā arī norādīt, ka ir šī inovācija. Par to mēs runājām, un to varētu vēl tālāk attīstīt šo ideju. Vācijā, turpinot runāt par šo ziņojumu, es ar arotbiedrībām esmu jaundibinātā darba grupā, un interesanti bija tas, ka seminārā stikla rūpniecības pārstāvi teica, lūdzu, turpiniet šos likumdošanas procesus, uh, attiecībā uz energo efektivitātes pasākumiem, jo tas uh, mums uh, ir radījis milzīgu ražošanas pieaugumu, un tas parāda, ka līdz ar šo te pāreju uz CO2 uh, zemu izmešu ekonomiku arī klasiskās rūpniecības nozars var uh, ļoti daudz iegūt. Var iegūt uh, lielākus ražošanas apjomus un kļūt nozīmīgāks. Uh, Vēlreiz gribētu minēt, eh, ka ļoti svarīgi ir vienu konkrētu punktu, kas mums ir ziņojumā, proti tiesības uz izglītību un apmācību visiem uh, paturēt, jo, uh, lai būtu visās jomās uh, iespēja visiem piedalīties šajā te transformācijā. Un, manuprāt, tas ir arī klasisks arotbiedrību uzdevums šo te lēmumu paņemt kā savu uzdevumu par to cīnīties. Štenbruks kundze Pēc tam es arī pateikšu dažus vārdus, vai vēl kāds grib izteikties? Nē. Tad Štenbruks kundze. Jā, paldies, es varu lielā mērā piekļautie, pie, pieslieties tam, ko teica Šrēters kundze. Paldies uh, arotbiedrībām, uh, arotbiedrību konfederācijai par šo pētījumu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs plaši apspriestu šo tematu, runājot par konsekvencēm un par uh, dažādiem sektoriem. Es arī aktīvi iesaistos arotbiedrību kustībā un uh, savā reģionā zinu, kādas ir pārmaiņas ķīmiskajā un automašīnu rūpniecībā. Es tur esmu iesaistīta un es ļoti daudz cīs, diskutēju par uh, konfliktiem, kāda ir starp mērķiem rūpniecības politikā, un tāpēc esmu pateicīga, ka arotbiedrības ļoti skaļi par to runā, izsaka priekšlikums ļoti aktīvi, jo uh, ir jādomā par to, kā iet tālāk šo ceļu. Un pārstruktūrācijas process eh, ir ļoti svarīgs, lai to pavadītu visu laiku arī darba ņēmēju pārstāvji. Un kvalifikācijas izglītības prasības mums arī šķiet svarīgs. Sociāldemokrātu grupa intensīvi strādā pie šiem jautājumiem, un mēs apspriežam ļoti aktīvi dokumentu par zaļām darba vietām. Uh, un es domāju, ka turpmākajās diskusijās mēs to arī ņemsim vērā. Mums ir vajadzīga šī te a, veiksmīgā pārvaldība zaļajām darba vietām, un a, mērķu konflikti manā uztverē varbūt a, varētu tur skatīties vairāk uz detaļām un pa, plašāku šo te konfl, ko, horizontu veidot, tad mēs šos konfliktus varētu arī atrisināt. Uh, četri apsvērumi. Vispirms uz Ķīnas iesaistīšanos jomā. Es domāju, mēs to nekad pietiekami nepasvītrosim, jo mums ir ilūzija, ka mums ir jauns sezām atslēdziņa, uh, jauna darba vieta ražošanai, zaļās darba vietas, un mums, mēs precizējam, ka tām jābūt cilvēku cienīgām, bet uh, te ir svarīga arī Ķīnas stratēģija, un Ķīnas stratēģija ir netik daudz. Uh, saskaņoties ar, ar to, kas varētu būt starptautiski vienošanās, izējot no Kopenhāgenes. Eh, eh, Ķīna paaugstina savu konkurētspēju un to dara eh, apstākļos, kas taškārt var izraisīt sabiedrības vai vidas problēmas. Otrais atti jautājums attiecās uz apmācību. Es uzskatu, ka tā realitāte uz vietām ne jau par lielajām stratēģijām enerģētikas jomā, bet konkrēti, piemēram, par uh, dzīvojumā fonda pārveidošanu un renovāciju. Uh, tas prasa apmācību, un to var veikt tīklā, ko sastāda uh, mazie un vidējie vai ļoti mazie uzņēmumi. Un šeit netiek pietiekami e, veikta mobilizācija un e, tas deļauj e, paaugstināt investīcijas. Trešais vērojums ir par uh, oglekļa, uh, par oglekli. Daudz kas ir ļoti pareizi tajā, ko jūs teicāt, bet jūs uh, nerunājat par enerģetikas vairogu. Uh, Eh, tas ir jautājums, kas eh, man ir ļoti saistošs lai izmainītu attieksmi un izturēšanos un lai samazinātu enerģijas patē, eh, patēriņu par 20%. Cenas faktors, protams, ir ļoti nozīmīgs, taču, ja mēs paaugstam enerģijas cenu, tādā veidā Eh, mēs ietekmējam eh, ģimeņu ienākums, kas ir eh, pretēji proporcionāls progresīvai fiskālai sistēmai. Jo vajadzētu būt tā, ka enerģijas, transporta un dzīvokļa, dzīvokļa rēķini palielinās. Tātad, kā uh, savienot uh, šos uh, cen, uh, cenu korekcijas, uh, izturēšanās modeļu korekcijas, nepalielinot sociālo nevienlīdzību. Tad šeit uh, varbūt līdzsvaru varētu lielāku viest uh, enerģētikas vairoks. Un pēdējais. Es nespēju pretoties uh, tai iespējai, ka jūs esat šeit, uh, deparunājot par uh, ograktuvēm, kas uh, nav konkrētas spējas, ne jau, ne jau par tām, kas ir savienojamas ar uh, klimata izmaiņu dokumentiem, bet, piemēram, kā, piemēram, Spānijā vai Vācijā. Un šeit mēs gribam zināt, vai valsts palīdzība tiks saglabāta šais ograktuvēs. Komisija ir piedāvājusi 2014. gadu un uh, padomē uh, atsevišķi dalību valsts organizējas, lai piedāvātu 2018. gadu parlamentam ir jāiejaucās šais debatēs. Tātad es gribētu izmantot jūsu uh, klātbūtni, lai gūtu skaidri, uh, lai, lai gūtu skaidrību šajā jautājumā. Paldies par atbildēm. Jā. Paldies par jūsu jautājumiem. Paldies par izklāstu. Climatique emploi, on avait beaucoup. Alors moi j'appelle ça la gestion prévisionnelle. Es to saucu par nodarbinātības pārvaldību. Bet problēma, kas eh, rodas zaļo darbietu sakarām. Mēs nevaram runāt par darba vietu padarīšanu nedrošu, lai gan vilinājums varētu pastāvēt un nevajadzētu pretstatīt zaļos, zaļās darba vietas citām, jo, ja mēs e, šeit vienojamies un piekrīt priekšsēdētājs sacījiem. Šobrīd tiešās investīcijas e, ārvalstīs, rītdienas tehnoloģijas e, balstīsies uz tehnoloģiju padarīšanu par zaļākām, un mums ir jādomā par atjaunīgām enerģijām, nanotehnoloģijām, kas var. Uh, E, kas var piešķirt līdzekļus, kas, ko mēs jau šodien nepārvaldām. Un ja mēs to ne, ir mēģinājums. E, mēģinājums risināt sociālus jautājumus e, no vienas puses, bet mēs apgrūtina situāciju. Un mums ir jādomā par to, ka, lai mēs izvairītos no pretējas situācijas Es to saku, tāpēc, ka. Tāpēc eh, tas to varētu attiecināt uz visām darba vietām, un pēc tam notiks darba vietu pārvirzīšana, un tas jānotiek apstākļos, kas ir vislabvēlīgākie. Ir debates eh, Eh, kas eh, notiek ar Rūpniecības komiteju, Beļģijas prezidentu, lai varētu izveidot Eiropas ietvaru eh, pārstruktūrēšanai. Mums ir nepieciešams instruments, lai varētu skatīt to, kā šī anticipēšana notiks, kādos apstākļos. Un ir nepieciešams sociāls un societāls redzējums šajā aspektā un sadarbība ar NVO. Tālāk par cenu jautājumu. Un tas tiek skatīts rezolūcijā par enerģiju, jo notiks padome decembrī un 24. februārī sanāks kopā valstu vadītāji, lai lemtu par enerģijas jautājumiem. 24. novembrī būs e, konference e, Beļģijas prezidentūras vadībā. Un šeit es gribu norādīt, kā e, klimata pārmaiņas var izcelt nevienlīdzības pat vienas valsts iekšienē. Energoefektivitāte atjaunošanai. Un šo jautājumu nerisināšana var novest pie nopietnām problēmām. Mums ir pagarinājuma formula pagā, panākta, un mums ir jābūt ļoti nopietnām debatēm par to, par kādu cenu un kādos apstākļos tas notiek. Pār oglēm un oglekli. Pārējais pasākumu. Kā arotbiedrība pārstāvs es runāšu. Ehm, Tātad nevar uzreiz eh, atcerēties slaveno franču teicienu, kurš atbildēja uz jautājumu. Uh, un tad, kad viņš bija atbildējis, tad jau teica, bet tas nebija mans jautājums, taču atbildē skanēja, bet tāda ir man atbilde. Par, par krīzi un situāciju. Kā, Spānijā, piemēram, kur situācija ļoti saspringta, ir ļoti sarežģīti pateikt, ņemot vērā Spānijas globālās pārmaiņas, kādā veidā būs risinājumi īsā termiņā. Vidēji termiņa eh, risinājumi jāmeklē katrā ziņā. Runājot par oglēm, sākotnēji bija e, eh, koku tērauda un ogļu kopienas rastā metode, tagad mums ir jādomā tālāk, jāmeklē tāda. E, Eh, tāda pieeja, kā, kā savulaik to piedāvāja eh, tēraudu un ogļu kopiena, ja mēs vēlamies rast solidārāku risinājumu. Un es atceros diskusijas ar uh, iepriekšējo komisiju, ar uh, komisāru Krūzu, mēs uh, bija skaidri redzams, ka gāzes tirgus nav normāls tirgus un sarunu vešana ar Gazprom ir neiespējama. Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pozīcijās, un bija skaidrs saprotams, ka ir investīcija problēma, tāpat arī investīciju un, un uh, Eh, izpētes kapacitātes, eh, kas gulstas uz Eiropu. Tie, tās ir investīcijas, kas ir vidējā un ilgā termiņā, kuras neinteresē finanšu tirgus. Tāpēc ir oriģināls procedūras, lai meklētu šos finansējumus. Jā, mums ir nepieciešams ilgtermiņas politikas tālāk par konjunktūras pasākumiem. Uh, mums ir nepieciešami pārējais pasākumi, kas notiek, pa, paliek spēkā tad, kad krīze ir tiks. Eh, jā, mēs sagatavosim parlamentu pozīciju šajā sakarā. Paldies, esam beiguši sanāksmi. Paldies tūkiem, eh, kas ir bijuši kopā ar mums. Un eh, mūsu nākamā sanāksme 8. un 9. novembrī.